Chers collègues, est-ce que je peux vous inviter euh, à prendre euh, place kolēģi, lūk, Jo mēs šodien priekšpusdien mums ir daudz uh, viesu, un uh, katram vajadzēja būt iespējai izteikties. Uh, Mekē kundze, viņa ir uh, ministre par iespēju vienlīdzību uh, Beļģijas prezidentūšu laikā, ministrs kundze, pirms es jums došu vārdu, es eh, vēlos arī sveikt jūsu sekotājs, jo pēc eh, Beļģijas prezidentūras seko Ungārijas prezidentūra, mums ir arī trīs Ungārijas ministri, kas man šodien parādījis eh, to godu. Un būs šeit klāt. Viņi arī vēlas pasakot, kā jūs esat sagatavojuši savu prezidentūru Mums ir cilvēku resursu ministrs, valsts ministrs sociālais jautājumos un valsts sekretārs nodarbinātības jautājumos un darba jautājumos. Sirsnīgi sveicam jūs un eh, vēlamies jūs ielūgt eh, piedalīties sanāksmē, kurā gan eh, jums, gan mums noteikti būs ļoti noderīga. Es vēlētos dot uzreiz vārdu ministrs kundzei, Tad mums vērtusies diskusija un arī ar citiem Bēļģijas valdības eh, dalībniekiem jūs atbildat šeit par jautājumiem, par kuriem mēs runājam mūsu komitejā. Es vēlos jums uzreiz dot vārdu. Jūs zināt, ka deputāti labprāt uzdot jautājumus. Ja varbūt kāds 10-15 minūtes jūs runāt, tas būtu ļoti labi. Paldies jums. Es vispirms vēlos uh, izklāstīt tādu labu piemēru, parādīt labu piemēru maniem Ungārijas kolēģiem. Sirsnieks, paldies, ka esat atnākuši. Man ir liels prieks un gods būt šeit un satikties ar vienu no svarīgākajiem komitejiem Eiropas parlamentā, kas eh, strādā pie būtiskiem jautājumiem Eiropas līmenī, gan par ekonomiskiem, gan par sociāliem jautājumiem. Un es apzinos, ka ir sācies jauns laikmets, pārvaldības laikmets, un eh, šeit ir uh, Eiropas parlamenta loma jāņem vērā jaunā līguma īstenošanā, un es apzinos, ka tas tiks eh, īstenots tā gars, un tas ir arī parlamenta uzdevums šajā jaunajā darba posmā. Varbūt visam īsi, Bēģijas prezidentūra sākas laika punktā, par kuras vēlētos teikt, ka tas ir ļoti svarīgs pamatoties uz eh, smago krīzi, ko mēs pašlaik piedzīvojam, un lēmumi, kurus Eiropas Savienība tagad pieņemt, pieņ, pieņem ir īpaši par 2020. gadu stratēģiju, ir īpaši par mērķiem nodarbinātības jomā. Un eh, šeit ir jāpiemēr arī nodarbinātas vadlīniju pieņemšana nākotnē un arī pārvaldības un ekonomikas vadības jautājumos. Mums Bēļģijas prezidentūrā ir uh, augsti mērķi, jo bieži vien jau tiek teikt, jā, prezidentūra vienmēr ir augsti mērķi, bet mēs mēģināsim virzīt lietas uz priekšu un mēs mēģināsim īpaši strādāt pie nodarbinātības jautājumiem. Tas būs uh, Eiropas Savienības stratēģijas centrā, īstenojot uh, 2020. gada stratēģiju. Un arī pieņemot, eh, nodarbinoties politiskās vadlīnijas. Mēs vēlamies arī nodarbinātības politiku un dažādos kompetences jomas atbildīgos par šo politiku vēlamies arī izvirzīt pārvaldības centrā. Es domāju, ka 2020. gada stratēģija to var tikai atbalstīt. Un ja tās nosaukuma ir iekļauts vārds uh, nodarbinātību pēc tam, kad ir ticis veikts eh, nepieciešamais lobby darbs. Un, ja mēs paraugāmies svarīgākajām vadlīnijām, tad ir redzams, ka ir eh, mēķi, kas ir svarīgi jaunatnē, inovācijām, klimata pārmaiņām. Tur ir redzams, ka nodarbinātība ir atrodama visos jautājumu lokos, septiņās iniciatīvās un septiņos mērķos nodarbināties politiskās vadlīnijas nodarbinātībai un sociālajai politikai šīs četras vadlīnijas. Tas ir eh, tas, kā konkrēti veidota stratēģija 2020. Nodarbinātība ir šīs stratēģijas uh, vidū centrā. Mums ir nepieciešama izaugsme, mums ir arī nepieciešama tāda izaugsme, kas radītu darba vietas, kvalitatīvi augstsvērtīgas darba vietas. Šī iniciatīva ir politiski nozīmīga, bet arī svarīga ekonomikas valdībai. Manuprāt, šī, šis jautājums, ekonomikas valdība, tā ir eh, jauna tēma, par ko vajadzētu runāt. Šeit vajadzētu daudz ko ņemt vērā un tad es runāšu par Bēģijas prezidentūras prioritātēm šī jautājumā, gan īslaicīgi, gan arī jautājumā, kā risināt šo krīzi. Un arī runājot par lielākiem mērķiem, piemēram, par jaunām stratēģijām nodarbinātības jomā. Arī par likumdošanas darbu es vēlētos īsumā runāt, un uh, labprāt arī atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Vispirms par nodarbinātības uh, nozīmi ekonomikas vadībā. Ir arī, protams, citas tēmas, citas politiskās debatas, es to arī apzinos, bet es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, kā tas attīstās. Mums to vajadzētu izmantot. Sakot mēs, es domāju to, tos, kas esam atbildīgi par nodarbinātīs jautājumiem, vai nu tas ir Eiros parlamentā vai EPSCO padomē. Nav nu, jau tā, kas vēlētos jums atkal atkal atkārtot, ka nodarbinātība agrāk bija tagad tas nabak radinieks daudzas Eiropas stratēģijās. Protams, ir eh, potenciāls 9. pants līgumā un 148. pants līgumā to nosaka. Un gan mums, gan visiem novērotājiem un iesaistītajiem pusēm ir svarīgi ka nodarbinātība ne tikai sociāls jautājums, bet arī daudz tālākajošāks jautājums. Tas ir vienmēr bijis priek, priekšplānā. Agrāk tā vienmēr bija tā kā tāda reakcija un eh, tika mēģināts novērst tās kļūdas, ko radījis tirgus arī nodarbinātības jomā. Tur ir runa par sociāliem jautājumiem, tas viss bija reaktīvi, bet eh, ne visas iespējas ir tikuši izmantotas un veicinātas. Tāpat šeit jāskatās uz makropolitisko nozīmi nodarbinātībai un darba vietā. Tādēļ vajadzīga proaktīva pieeja, tāda ex-ante pieeja. Nodarbinātības politika, manuprāt, tādēļ ieņem būtisku vietu ne tikai makroekonomiskajā politikā, bet arī ekonomikas valdības jautājumos un arī ekonomikas kontrolas un uzraudzības jomā. Runājot par piedāvājumu, Tas ir būtisks faktors arī konkurences politikai, produktivitātei, ieguldījumam cilvēku kapitālā, runāja par kvalifikāciju, par spējām. Eiropas ekonomika nākotnē var būt konkurētspējīgāka, un tā tāda arī jākļūst. Tur ir runa par darba spēka izglītošanu, par kvalifikāciju. Un arī par iekšējo bagātību, ar visām garīgajām spējām, kādas mums Eiropā ir pieejamas. Nodarbinātības piedāvājumā ir nepieciešams eh, mūsu darba tirgu ņemt vērā to, ka mums demografiski samazinās cilvēku skaits, mums ir vajadzīgas labākie uzņēmumi, vislabākās idejas, bet ja mums nav pietiekami daudz iespēju mūsu darba tirgos, tad, protams, mēs eh, nesaglabāsim savu konkurences priekšrocības. Darba politika, nodarbināties politika ir arī saistīta ar izmaksu jautājumiem, veidojot augu politiku un arī augu papildus izmaksas, arī piedāvājumu un līdzdalību būtiskajās jomās, kur varētu rasties nākotnes darba vietas, piemēram, tā saucamās zaļās darba vietas, un tās, kas ir saistītas ar pārmaiņām ražošanas sektorā. Uh, Raugoties uz budžetu, šeit, eh, protams, arī nodarbināties politika ar to ir saistīta. Ja ir augsts bezdarbs, tad jau, protams, ir arī ļoti liela izdevuma budžetā un uh, ieņēmumi samazinās. Ja mēs paraugāmies uz budžeta problēmām un uh, ņem vērā arī konkurences jautājumu, konkurences spēju, tad, protams, uh, runājot par ekonomikas valdību, tad ir jāiesaist arī tie, kas atbildīja par nodarbinātības politiku. To visu mēs pagājušo nedēļā izvirzien centrā neformēlajā padomē. Van Rompēkungs mums ielūda, tas bija ļoti būtiski. Šī tikšanās bija interesanta, un mēs varējām tur izklāstīt savu viedokli. Lēmumi, kas tiks pieņemti nākotnē par ekonomikas valdību oktobrī, pamatoties uz darba grupas darbu, šeit patiešām vajadzētu ņemt vērā, ka gan kontrolē par makroekonomisko līdzsvaru eh, trūkumu, gan arī eh, kontrols jautājumos komisija divi paralēli priekšlikumi, ko tā ir izstrādājusi. Ne tikai 121 vajadzētu balstīties, bet arī uz 148. pāntu un EPSCO padome. No vienas puses tā ir jāvar veikt izmaiņas un šis viss darbs, gan makroekonomiskā indikātoru ņemšana vērā, tas viss ir jāiesaista, bet ir arī jārāda iespēja izstrādāt vispārīgus ieteikumus, tieši tāpat kā ekofirma pirms pavasara samita, kad tā izstrādāja vispārīgus priekšlikumus. Šeit uh, ir gan vispārīgs reforma programmas, gan stabilitātes programmas pirms jūnija samita. jāraugās, lai būtu iespējas arī nodarbinātības jautājums iekļaut gan EPSCO politikā, gan arī valstu ieteikumus. Es domāju, tas ļoti būtisks elements. Tādā veidā var iegūt daudz līdzsvarotāku viedokli par ieteikumiem, kas attiecas gan uz budžeta reformu, un lai tiktu iesaistīt arī tie, kas atbild par nodarbinātības politiku. Es domāju, tas ir svarīgi. Jūsu komitejai ir jāizstrādā atzinums ekonomikas komitejai. Manuprāt, tie ir būtiski progresa soļi, kurus mēs vēlamies sasniegt. Mēs vēlamies parūpēties arī to, lai nākotnes lēmumos ekonomikas valdībā, lai tas viss tiktu veidos līdzsvarotāk, lai ir būtu ekonomikas jautājumi ņemti vērā, bet arī nodarbināties jautājumi, kas līdz šim tā nemaz nebija. Mēs MKO esam aicinājuši saistībā ar uh, komisijas uh, atbildīgajiem par nodarbinātību izstrādāt konkrēts priekšlikumus, mēs pamatoties uz neformālo padomi. Esam sagatavojuši prezidentūras dokumentu, kur šodien esam nosūtīsim. Tur būs apkopots dažādas debatas ar dažādiem variantiem, kādi ir iespējami dalībvalstīm, lai arī to varētu ņemt vērā darba grupas sagatavošanā. Un mēs mēģināsim EPSCO secinājumus, eh, eh, bet tiem pastrādāt ātrāk, eh, pirms jau tiks pieņems lēmums par ekonomikas valdību, lai mēs tiktu uzklausīti. Mm, var teikt, ka Eiropa, protams, tā kā tāds stratēģiju centru, centrs, bet ja tas nav, nebūs lēmumu centrs, tad būs tikai saražot daudz papīra, daudz dokumentu, bet netiks radīti fakti. Par politiskiem aspektiem tur ir ilglaicīga un uh, īslaicīgie, par īslaicīgajiem. Tur ir runa par uh, krīzes jautājumiem, kā atrast uh, izēļu no krīzes, kādi pasākumi ir svarīgi, lai uzlabotu nodarbinātības iespējas un tās palielinātu. Mēs vēlamies pieeja, kas būtu ļoti harmonizēta, pamatoties uz uh, to, kā attīstās darba tirgi, lai mēs varētu izvairīties no tā, ka šādi pasākumi um, būtu pāragri un lai tas ir laika brīdī, kad izaugsme vēl pagaidām nav tik droša un stabila. Un ir ļoti daudz eh, taupīšanas pasākumu. Tad šos krīzes eh, izbēgšanas pasākumus nevajadzētu pārāk izbeigt. Tādēļ mums būs arī uzraudzība par šo pasākumu iedarbību, un tas būs MKO ziņojumā par to runa. 21. datumā ministru padomē par to arī būs runa. Es domāju, ka tas būs kaut kas, kas ļoti skaidri e, tiks izvirzīts kā mērķis. Mēs, protams, šeit runājām par krīzi, bet arī par iespēju, kā nodarbinātība 10-15 gadiem uh, samazināt 21 miljonus bezdarbnieku mums ir. Un tā ir ļoti sarežģīta situācija. Es domāju, ka mēs nevaram atļauties uh, nedomāt par izlaicīgiem pasākumiem, tālāk par ilglaicīgajiem mērķiem. Mēs esam nolēmuši sagatavot eh, izēju no krīzes vadlīnijas, nodarbināties vadlīnijas arī izstrādāt un tās pieņemt un eh, sagatavot arī struktūras reformas, jo tās mums ir jāveic, ir runa par lielām sabiedriskām pārmaiņām, cilvēku mūža garums ir palielinājies un ekonomika kļūst ar vien zaļāka kas mums ir jādara, ir uz oktobra padome, tā būs formālā padome, ir uh, jāpieņem uh, nodarbinātīs politiskās vadlīnijas. Es zinu, ka ļoti daudz arī Rīkungs ir šeit darījis. Ir bijusi arī neapmierinātība parlamentā, jo tika teikts, uh, ka tas jau netiks pieņemts formāli, bet uh, Eiropadomē bija jau lēmums, kurā vispār bija iekļauts arī Eiros parlamenta atzinums, tādēļ bija arī tikšanās ar referentu. Tas notiks rīt. Lai mēs varētu paraudzīties, kā mēs visu šīs debats varam sagatavot, kā mēs varam nodarbināties politiskās vadlīnijas eh, izstrādāt tā, lai būtu ņemta eh, vērā svarīgie prioritārie aspekti, kurus jūs izstrādājat, piemēram, par zaļajām darba vietām un indikatoriem vai arī pakārtotajiem mērķiem un pakārtotajiem indikatoriem, kā, vienam, kā to noformulē. Ir e, runa arī par strateģiskajiem formulējumiem, e, strateģiskajiem mēķiem nodarboties politikā un ekonomikas politikā. Šeit ir jārunā par zaļo, politi, e, zaļo uh, rūpniecību un ilgāku mūžu garumu pārēju uz tādu ekonomiku, kur CO2 tiktu ietaupīts, tātad, ja cilvēki dzīvo ilgāk, tad uh, arī šajās divās debatēs nodarbinātības jāpieņem nodarbinātības politiskie lēmumi. Neformālajā samitā pagājušajā nedēļā Un visvarīg, mm, arī par to tika runāts vissvarīgākā jautājuma ministra konferencē septembra beigās, 28. vai 27. septembrī tas eh, notiks. Mēs ielūksim arī Šoķeras kundzi, kas ir sagatavojusi šo interesanto ziņojumu par uh, pārēju uz zaļo ekonomiku un zaļajām darba vietām. Tur ir runa arī par MKO ziņojumu, uh, kas uh, tiks izstrādāts rudenī, 2010. gada rudenī. Tur būs runa par parlamenta darbu un ministru konferenci un par komisijas izstrādoto dokumentu. Tur būs sagatavoti secinājumi ar augstiem mērķiem, kā veidot Eiropas Savienības stratēģiju. Otrā lielā prioritāte - cilvēku mūža karums palielinās, par to runās kolēģi. Tur būs runa par zaļo grāmatu, par pensijām un citiem jautājumiem un par nodarbināties politiskajām dimensijām. Mēs esam pieņēmuši lēmumu sasaukt arī svarīgu konferenci kas runās par šiem jautājumiem kopā ar eh, fondu Dublinā. Dublinā. Tur ir runa par to, kā veidot eh, profesionālu karjeru, kā to palielināt. Tur būs runa arī par darba kvalitāti, par to, kādā savādākā veidā veidot darbu, dzīvi, par citām iespējām, citiem veidiem, kā veidot profesionālo karjeru un tas viss Rīgas konferences ietveros 16. un 17. novembrī. Un pēc tam nākamais dienās būs semināri arī par citiem jautājumiem, kas ir tikpat svarīgi. Pirmajā aspektā tur būs šīs, kā radīt zaļas darba vietas. Otrajā, kā radīt, ir baltas darba vietas, ko tas nozīmē. Tur būs runa par kvalifikāciju, par anticipāciju, kā rīkoties eh, jau iepriekš, un arī, ko nozīmē tas eh, ekonomiski, tas, ka cilvēka mūža garums palielinās. Tā ir otrā prioritāte. Trešā prioritāte, tas, tās ir problēmas, kas ir cieši saistīts ar pirmo, proti. Uh, pārstrukturizācija. Kopā ar komisiju mēs pamatoties uz 27 uh, dalību valstu iztietiem atzinumiem, mēs rīkosim lielu konferenci par to, kā pārstrukturēt. 17. un 18. novembrī tā notiks. Un pamatoties uz to, mēs uh, tieši tāpat, kā runājot par cilvēka mūža pagarināšanos, sagatavosim secinājumus un paraudzīsimies, kur Eiropas līmenī pastāv uh, nepieciešamība rīkoties, lai to visu varētu jau iepriekš plānot un paredzēt un paraudzīties, kādas pārmaiņas ir runāja par kvalifikāciju un paraudzīsimies, vai noteikti instrumenti būs jāpielāgo. Man, eh, diemžēl, jau beidzas runāšanas laiks, es runāšu eh, īsi. Piektā prioritāte par eh, ilglaicīgo politiku ir šī kopīgā politika, kā apieties ar elastu drošību, drošumu, par to, kā nodarbināt jaunos cilvēkus Tas ir īpaši svarīgi, ka krīzes laikos mēs gaidām uz komisijas paziņojumu šajā jautājumā. Protams, ir arī vēl viena svarīga konference par šo punktu. Mēs gaidām arī MKO atzinumu. Tur ir arī prezidentūras eh, paziņojums eh, formālajā ministru padomē decembra beigās. Tālāk. Mums ir vēl viena liela prioritāte, kā cīnīties pret diskrimināciju darba tirgū. Tas ir eh, prioritārs mērķis 17. 16. 17. novembrī, un tur mēs ņemsim vērā arī daudzveidības jautājumus, tāpat arī citus priekšlikumus, kurus mēs sagatavosim vienlīdzības jautājumos ar sievietēm un vīriešiem. Un arī es būšu kā vienlīdzīgo iespēju ministre, un eh, arī šis projekts tiks uh, prezentēts. Tātad tas būtu par piecām ilglaicīgajām prioritātēm, par likumdošanas darbu. Uh, tur mums arī būs iespēja mm, par to runāt, pamatoties uz atsevišķiem konkrētiem jautājumiem, bet ir skaidrs, ka mēs īpaši runāsim par nodarbināties politisko varlīniju īstenošanu, par darba laikiem. Mm, tur droši vien tas vairs nebūs Bēļģijas prezidentūrā, ka to visu varēs tiešām jau arī īstenot. Komisija sagatavo abus uh, abas nostājas, ir arī pētījums par to, pasūtīts, būs arī konsultācijas, un tad Ungārijas prezidentūra pie tā viss strādās tālāk. Būs runa par nākotnes vadlīnijām, kas aizsargās darba ņēmējus no magnētu laukiem. Oktobra beigās 2010. gadā mēs gaidām arī atzirumu šajā jautājumā, un e, es to arī ar sieviešu komiteju pārunāšu, kā būs e, maternitātes atvainājums. Tur būs runa par iespēju vienlīdzību šajā ļoti sarežģītajā direktīvā pret diskrimināciju, bet es zinu, ka arī jūs komiteja kopā ar referentu ir strādājusi pie šī jautājuma. Un būs atzina par šo ļoti delikāto jautājumu. Būs arī migrācijas jautājumi, kas arī būs iekļauti manā mandātā. Arī vakar jau tika prezentēts. Un, protams, arī būs informācija un komunikācijas tehnoloģijas jautājumi, kas būs svarīgi 2011. gadā. Un tad arī Ungārijas prezidentūra strādās pie šiem jautājumiem. Tāda tik tālu no mūsu puses, mūsu priekšstats par to, kā strādās mūsu prezidentūra. Mēs pat labam vadām visus šos jautājumus kā prezidentūru. Mēs mēģināsim, cik vien labi iespējams šo prezidentūru īstenot. Mēs strādāsim ar visām iesaistītajām pusēm, ir Beļģijas līmenī dažādām valdībām, es domāju, ka tur nebūs nekādas īpaši lielas problēmas. Protams, būs nepieciešami risinājumi, varbūt mums būs jauna valdība, bet mēs mēģināsim saglabāt nepārtrauktību un, protams, aktīvu darbību. Paldies, ministrs kundze, par šo prezentāciju un ievadu, kas turpināja to, ko mūsu delegācija, eh, mēs tikāmies eh, ar eh, jums un tas parāda arī to, ka pat valdība eh, var vienmēr arī palikt pie saviem mērķiem. Tagad pietiekušies astoņi runātāji, un tikai 25 minūtes ir mūsu rīcībā. Divas minūtes tātad katram, katram jautātājam. Čaba Orī. Un sākas kungs. Köszönöm szépen. Paldies, priekšsēdz kundze. Mēs gribētu. Es runāšu ungāriski, ja drīkst. Es gribētu jūs apsveikt ar uh, to, ka jums ir tādi ambiciozi plāni un bija ļoti interesanta prezentācija, ministrs kundze. Uh, Mēs raugamies uz nodarbinātības politikas nākotni, un jūs acīm redzot domājat līdzīgi. Ir tāda uh, viedokļa saskanības starp Belģijas prezentūras uh, plāniem un to, ko vēlas uh, Eiropas parlaments. Par to priecājos. Jūs pieminējat šādu koncepciju, runājot par nodarbinātības politiku. bieži Nodarbinātības politika ir tā kā nabagais, nabagradinieks, un eh, kā tas tā var būt? Mēs cīnāmies, eh, lai izkļūtu no krīzes, bet eh, šajā laikā taču ir arī ļoti svarīgi domāt par nodarbinātības politiku. Kā tad mēs varam izkļūt no krīzes? Nu tā tad mans jautājums, ministrs kundze. Kāds ir jūsu viedoklis? Kāda vēl politika būs nepieciešama, lai nodrošinātu to, ka nodarbinātības politika eh, tomēr palikt mūsu uzmanības centrā. Nu, kā ir, piemēram, ar MVO atbalsta politiku? Eh, lai mēs palīdzētu viņiem būt veiksmīgiem, radīt darbvietas, kā ar finansēšanu? Es te domāju par kohēzijas politiku, piemēram, kas ir viens no veidiem, kā nodarbinātības politiku atbalstīt. Priekšsēd, mums laikam jādod vārds nākamajam runātājam, atvainojiet. Paldies, priekšsēd. Ministras kundze kā sociālistu grupas koordinators Es vēlētos jums eh, novēlēt veiksmi jūsu prezidentūras darbā un eh, varu apliecināt, ka baudīsiet mūsu pilno atbalstu. Eh, man ir liela paļāvība Beļģijas prezidentūrai. Beļģija ir lieliska valsts ar ilgu eiropeiskuma tradīciju, ar ilgām sociālās politikas un strādnieku tiesību uh, atbalsta politiku, tātad jūs varat balstīties uz mūsu atbalstu, varēsiet ar to rēķināties. Man ir daži jautājumi, un varbūt arī uh, to atbildēšana jums dos iespēju mazliet vairāk izvērst uh, savu viedokli par jautājumiem, kurus jums nācās beigās sasteikt. Pēdējā EPSCO padomas sēdē mēs dzirdējām par Van Rompoja kunga darbu un darba grupu un 180, 148. Eh, pāntu. Kā tad nodrošināt to, lai līgumi nebūtu tādi eh, pānti vien, bet lai tie arī praksē tiktu īstenot. Un tāda palikumdošanas iniciatīvā migrācijas e, referents e, vienotās atļaujas direktīvas e, projektam un iniciatīvai darbiniekiem, sezonas darbiniekiem. Spānijas prezidentūra uh, centās virzīt šos jautājumus uz priekšu, kas gan neizdevās tādēļ, ka bija problēma ar uh, pagaidu darbiniekiem. Tagad mums šo problēmu izdevās atrisināt. Es nosūtīšu vēstuli eh, jautājumā par vienoto atļauju, un varbūt jūs varētu to apskatīt, kā arī tur ierosināt to grozījumu. Man interesētu arī jūsu viedoklis pār Moskila skeleta uh, eh, muskuļu, muskuļu skeleta uh, traucējumiem un, un vai, vai mēs varētu direktīvu par to paņemt. Paldies! Nākamais runātājs. Tātad paldies eh, ministrie par interesanto prezentāciju krīze ir dziļa e, finanšu un ekonomikas jomā, bet tā ir arī savu sociāli, eh, sociālie aspekti, un dalībvalsts izdara liels centiens, e, lai no krīzes izkļūtu. E, taču dažreiz tas noiet pie tā, ka sociālās izmaksas, sociālā budžeta tiek samazināta, un tas savukārt apdraud so, sociālo e, viengabalainību, kohēziju. Ir taču, joprojām, svarīgi jaunus cilvēkus ieviest darba tirgu, eh, panākt ekonomikas restruktūrizēšanos, mums ir vajadzīga ilgspējīga zaļa, zaļa tautsēmniecība. Un nākamo sešu mēnešu gaitā ar jūsu izvirzītām prioritātēm gan e- ekonomiskā, gan sociālā jomā, ko, lai, e- ko jūs darīsiet, lai panāktu šo līdzsvaru starp sociālo un ekonomisko, kas ir tik ļoti nozīmīgs? Paldies! Līnas kundze, nākamā runātāja. Paldies! Priecājos jūs atkal šeit redzēt. Paldies, ka apmeklējat mūsu komiteju trīs īsi jautājumu par likumdošanu. Grūtnieču, eh, strādājušo grūtniešu direktīvu jūs pieminējat, ka gribat sākt darbu, bet to varbūt jūs varētu mums sniegt viedokli par 18 vai 20 nedēļām ar pilnu darbu samakstu. Ko padomu domā par to? Vai jūs to atbalstīsiet? Eh, patreiz ekonomiskā krīze, ņemot vērā dažādās tradīcijas dalībvalstīs, ka varbūt šobrīd tas nav tik realistiski. Otrs, par elektromagnētisko lauku direktīvu. Eh, šajā parlamentā esam strādājuši šo jautājumu jau kādu laiku, un man interesētu jūsu viedoklis par to, vai, eh, vai šie skaneri, MRI skaneri, būtu jāatstāja ārpus direktīvas aptvērumu. Un Varbūt jūs varētu kaut ko pateikt par, e, e, piemēram, e, tām rūpniecības nozarēm, kas strādā ar šie, šīm tehnoloģijām. Un tad antidiskriminācijas direktīva. Es joprojām interesējos, kā šis jautājums virzās, un pat labāk parasti ceņam atbildi, ka virzības nav. Vai prezidentūra uzskata, ka tā kaut ko varētu, lai antidiskriminācijas uh, direktīvu varētu atbloķēt par piekļuvu uh, precēm un pakalpojumiem? Paldies, priekšsēd saka. Līdz ar to esam slēguši runātājs sarakstu vēl trīs vārdi. Uh, būs eh, jāatliek nākamā debatē Košas kungs un pēc tam eh, Karīms Medeli. Paldies, eh, ka devāt vārdu. Es sveicu ministrs kundz. Es ļoti priecājos, ka programmā ir redzams, ka Spānijas prezidentūras jūs gribat turpināt ar tiem strādāt. Uh, bet arī Spānijas prezidentūra tātad bija izvirzījusi šos jautājumus prioritātē, bet nebija tik daudz, te neizdevās panākt tik daudz rezultāts. Ja mēs runājam par koptirgs eh, paplašināšanu, padziļināšanu, tad gribētu uzdot jautājumu, kā mēs varam radīt vairāk nodarbinātību eh, invalīdiem. Kādas ir Beļģijas prezidentūras nolūk šajā sakarā otrkārt? kas attiec uz ģimenēm un programmām ģimeņu atbalstam, mēs zinām, ka ir demogrāfijas situācijas izmaiņas, un tā rezultātā būs arvien vairāk invalīdu. Kā izskatās ar sociālajiem pakalpojumiem? Ar pakalpojumiem ģimenēm, eh, kurās ir invalīdi, ko Bēļģijas prezidentūra šajā sakarā ir iecerējusi. Bieži mēs nevēltam pietiekušu uzmanību tieši ģimenēm e, un to problēmām, e, kurās dzīvo invalīdi. Reiz tika gatavots likuma normatīvas akts šeit, bet eh, kā tad ar to tālāk būs? Eh, vai ne, nevarētu arī reiz Eiropas hārta invalīdiem sagatavota, lai uh, invalīdu uh, pārvietošanās brīvība Eiropas savienībā veicinātu? Tas varētu arī sociālus pakalpojumus ietekmēt. Jautājums ir svarīgs, manuprāt. Paldies. Nākamā runātāja. Paldies priekšsēde. Paldies, ministrs kundze. Man ir divi jautājumi, kas man šķiet svarīgi. Pirmkārt, nabadzības apkarošana un darba apstākļu jautājums. Tagad ir 44 miljonu nabagu un puse no viņiem pat ir darbs. Ja es lasu jūs eh, programmu, es tur redzu tikai vienu priekšlikumu. Proti darbinieks aktivizēt, integrēt tos, kas ir vis tālāk no darba tirgus. Protams, tas viss ir cienījami, bet tā jau mēs nabadzības problēmu Eiropā neatrisināsim. Jūs piemirstiet faktu, ka darbs e, vairs e, ne obligāti glābi no nabadzības mūsdienās. Jūsu prezidentūrai vajadzētu šeit kaut ko darīt lietas labā, tāpēc man ir jautājums. Visai skaidrs, vai Bēļģijas prezidentūra ir gatava atbalstīt Eiropas iniciatīvu lai uh, pamatdirektīvu eh, minimālam ienākumam Eiropā radītu. Otrs jautājums. Man ir bažas par darba eh, apstākļu pasliktināšanos Eiropā. Es gribētu atgādināt viens skaitli 165 tūkstoši. Darba negadījumi bijuši, daudz vēža saslimšanas gadījumi ir saistīti ar sliktiem darba apstākļiem gribētu aicināt cienīgu darba apstākļu programmu, e, e, kas ir starptautiskās darba organizācijas programma, iekļaut darba kārtību. Un ir arī citi svarīgi jautājumi, kā piemēram drošības un veselības e, uzlabošana pie darbvietas, tad darba aizsardzības direktīva, kā arī darba, um, darbnieka aizsargāšana no uh, kancerogēnām vielām. Grunīkundze. Uh, Paldies priekšsēdus kundze, paldies ministrs kundze par klātbūtni šorīt mūsu sēdē. Nodarbinātība, cilvēku atgriešanās darba tirgū nedrīkstam piemirst šajā kontekstā Eiropas sociālo fondu. Jūs ziniet, ka budžets nākamam, nākamam eh, daudzgadu finanšu periodam no 2014. gada līdz 20. jau tiek gatavots, un te ir e, priekšlikumu par vienkāršošanu un tā tālāk. Kas jums par to būtu sacījams? Un tad papildināšu Līnas kundz par grūtnieču aizsardzību 18 vai 20 nedēļas, bet ir runa arī par kompensāciju par eh, bērnu audzināšanas pabalstu. Delē kundze runāja par strādājošā aizsardzība ir un vairāk, par vairāk nekā tikai muskuļu un, un skele, eh, skeletu eh, saslimšanām. Nezinu, vai Bēļģijas prezentūra var vēl vairāk kaut ko iecerēt. Priekšsēdi. Nezinu, vai ministrija būs gata laika atbildēt visu jautājumus, bet vismaz viņu dzirdēju. Un tagad jūs, kungs, un tad hakungs. Divīs jautājumi. Vispirms par nodarbinātību, kas uh, vai tas ir centrāls jautājums makroekonomikas politikā. Pilnīgi jums piekrītam, bet kā jums izdosies pārliecāt ekofinu par to? Viņi grib deficīts samazināt par 3% visās dalībvalstīs līdz 2013. gadim. Mēs iz, izdarījām priekšlikumu D grupā, ka nodarbinātības e, paktu šeit e, sagatavot, jā, 3% deficīti nedrīkst pārsniegt, bet e, neviena dalībvalsts nedrīkst arī 5% bezdarba līmeni pārsniegt. Vai jums ir kādi konkrēti priešlikumi? Kā varētu ekonomisko pārvaldību izmainīt, lai šo līdzsvaru tomēr atjaunot starp deficītiem un nodarbinātības problēmām? Un tad konkrēts jautājums. Nesen mēs vēlējāmies pašnodarbināts uh, eh, uh, eh, smago mašīnu šofers iekļaut darba laika direktīvā. Un tagad izskatās, ka atkal neizdosies to panākt. Vai Beļģijas prezidentūra parūpēsies par to, ka komisija darīs uh, pareizo un e, šo komisijas priekšlikumu izslēgt e, smago mašīnu šoferis no darba laika direktīvas, e, tomēr pārliecināt viņus, ka tā nevar darīt. Paldies, Prīmskundze. Paldies. Sveicam Beļģijas prezentūru un apsveicu jūs ambiciozu darbu, protams, cerams, ka jums to izdosies sasniegt. Man divīs jautājumi. Pirmais, Stīvens Jūs te uzdeva jau par makroekonomisko situāciju, tas man vairs nav jāatkārto, bet pilnībā piekrīt iepriekšējā runātāja sacītājiem, bet tikai mazliet papildināt to. Tātad, uh, ar šo, eh, ar šīm finanses problēmām, kas ir valstīs budžeta eh, deficīta samazināšana, tas tiešām rada eh, liels sociāls problēmas. Varbūt jūs varētu par to kaut ko pateikt. Un otrs jautājums. Jūs sacījāt, ka Beļģijas prezidentūra vēlas izmeklēt iespēju, vai Eiropā var būt tātad kopīgi pieeja minimālā ienākuma jautājumiem. Uh, varbūt jūs varētu kaut ko uh, mazliet plašāk par uh, šo ieceru pastāstīt. Paldies, Fābras kundze, un pēdējais. Bis, būs til. Man ir jautājums ministrs kundzei. Eh, par organizāciju, kas ir diezgan vienreizēja UNICEF beļģu organizācija. Vai jūs sagaidiet, ka šī organizācija varētu kaut kā, eh, kaut kā ietekmēt situāciju? Un kā jūs domājat sadarboties ar šo organizāciju, kas uh, uh, pārstāv mazos vidējos uzņēmumus un pašnodarbinātos? Paldies, Bizuto kundze! Paldies, eh, priekšsēdes kundze, labrīt, ministras kundze. Mūsu uzdevums ir aizsargāt Eiropas sociālo modeli un netik dikti to mainīt. Itālija ir diezgan plaši sociālie uh, labumi, bezdarba pabalsti, un ko jūs domājat par minimālā uh, ienākuma jautājumu? Tad par sieviešu tiesībām un minoritātēm. Es uzdevu eh, komisijai jautājumu par burku, un man sacīja, ka tas varētu būt sieviešu tiesību pārkāpums, ja burkas aizliegt Beļģijā, Spānijā, Francijā. Burkas nav aizliegtas nē, pareizāk sakot, tagad ir likums, kas aizliedz burku. Vai Beļģijas prezidentūra gatavojas e, kopienas līmenī kaut ko, kaut kādu likumdošanu gatavot burkas e, e, jautājumos, jo te runa ne tikai par sieviešu integrāciju, bet arī par drošību. Paldies! Man nāksies atvainoties trim kolēģiem, kas lūdza vārdu, bet viņiem būs iespēja vēlāk uzdot savu jautājumu. Ministres kundze jums uzdev milzīgi daudzumu jautājumu, jums iespēja atbildēt. Jā, paldies. Nu, es mēģināšu vismaz pieskarties visiem jautājumiem. Īstenībā vairāk es arī nevaru darīt, ņemot vērā to, ka mums nav batīts, palicis daudz laika. Orīkungs. Protams, ka nodarbinātības politika ir horizontāls dabas problēma. Un nodarbinātības politika ir saistīta ar ļoti daudziem aspektiem, proti MVU, jo MVU ir eh, tās vietas, kur rodas ļoti daudz darba vietu. Un, protams, mums ir jāsaprot arī, ka 2020 stratēģija negaidīs. Tā, tā īstenībā nav mana kompetence, bet manu kolēģu kompetence. Un, protams, eh, Pārējie kolēģi ir bijuši arī ļoti aktīvi, viņi jau ir darbojušies, viņi ir izvirzījuši konkrētas vadlīnijas, piemēram, uzņēmījdarbības gara veicināšanu un tā tālāk. Un jūs noteikti arī varēsiet uzzināt, ka mēs esam gatavi uzņemties savu atbildības daļu, veicinot nodarbinātības politiku. Mēs, protams, apzināmies, ka ir arī uh, Uh, tāds finansiālais sloks, jo mums ir jātaupa, ir budžeta ierobežojumi, ir finanšu politikas perspektīvas, runājot arī par izglītības politikas veicināšanu. Serkas kungs. Mēs tiksimies. un mēģināsim labāk izprast, kā jūsu grozījumus un jūsu pozīciju labāk saskaņot ar Beļģijas prezidentūras piedāvājumiem. Protams, mēs cenšamies sasniegt vienprātību un uh, varu pieminēt uh, Eh, direktīvu par vienu vienīgu atļauju. Tas ir ļoti nozīmīgi, lai cīnītos pret nelegālu imigrāciju, bet arī citi jūsu priekšlikumi bija patiešām vērtīgi un domāju, mēs varētu tos noteikti atbalstīt. Bet, protams, ir jādomā arī par citām likumdošanas iniciatīvām, piemēram, komandējuma direktīva. Uh, Eh, tiks apspriesta līdz 2011. gadam, tālāk eh, sezonas darbinieki. Šeit, protams, arī ir jānāk par sociālo nodrošinājumu, ir vesela virkne dažādu likumdošanas instrumentu, un, protams, mēs varēsim diskutēt arī turpmāk, ņemot vērā citas iniciatīvas, tātad eh, veidot tādas plašākas dis diskusijas. Ja mēs runājam par diskrimināciju un antidiskrimināciju, tas ir jautājums, kas noteikti arī ir jāiekļauj mūsu darba kārtībā. Es noteikti mēģināšu atbilst, eh, attaisnot jūsu cerības. Nākamais jautājums. Kā ir iespējams uh, īstenot dažādas mehānismas attiecībā uz konkrētām mērķa auditorijām, proti sievietes, jaunieši, jaunieši, kas nebeidz skolu, iesaista darba tirgu. Tātad kā visus šos dažādos elementus uh, apvienot un saskaņot, lai varētu arī veidot tādu ekonomiku, kas radītu maz CO2 izmešu. Protams, ir nepieciešami konkrēti mehānismi, lai cilvēki netiktu izstumti, izslēgti no darba tirgus. Un, protams, eh, laba izglītība ir viens, viena no panākumu ķīlām. Līnas kundze. Uh, sieviešu grūtnieču aizsardzības direktīva īstenībā te viss uh, nu, nemaz nav tik rožaini, ir arī vairākas problēmas. Ir atšķirības starp jūsu pozīciju un sieviešu līdztiesības komiteju Protams, eh, vajadzētu rast konsensusu, bet tādu, kas ir pietiekami loģisks un pamatots. Bet ņemsim vērā arī to, ka mūsu budžets nav neizsmeļams. Tas arī ir jāpaturprātā. Mm. Nu, budžets tagad arī atrodas lielās grūtībās, un eh, noteikti to vajadzētu paturēt prātā. Nodarbinātības eh, komitejai ir tāda visai loģiska pieeja ja es tā drīkstu teikt, un es ceru, ka mēs ar jums varēsim vienoties. Es mēģināšu vēst sarunas, būt tāds kā starpnieks starp abām komitejām, tātad starp jūsu komiteju un FAM komiteju, un tāda jau ir institūcija daba, vienmēr vajag rast konsensus, lai par kaut ko vienotos, lai varētu pieņemt konkrētas vadlīnijas. Tālāk, eh, kad šī direktīva stāsies spēkā, protams, mums jāpadomā arī ir par eh, dažādām budžeta restrikcijām. Mums ir jābūt pietiekam aktīviem, bet ja mēs nospraužam konkrētus un tādus pamatotus mērķus, tad, protams, tos sasniegt ir vienkāršāk. Kozes kungs cilvēki ar īpašām vajadzībām. Tā ir viena no Beļģijas prezidentūras prioritātēm. Un arī līdztiesības samitā par to apspriedīsimies. Un uzreiz atbildēšu arī uz Līnas kundzes uzdoto jautājumu. Mums šķīstu patiesi labi, ja mēs varētu arī vairāk runāt par antidiskriminācijas direktīvu, pavirzīties uz priekšu šajā jomā. Un mums eh, vajadzētu varbūt eh, ciešāk sasaistīt vairākus tematus un izveidot tādu pieeju, kas balstās konkrēti uz eh, noteiktiem mērķiem un elementiem. Protams, jautājums ir ārkārtīgi nozīmīgs. Un īstenībā ar to būšu atbildējusi arī uz jūsu jautājumu par direktīvu, kas, aiz, eh, kas aizsargā tos darbiniekus, kas ir pakļauti elektromagnētiskajam laukam komisija pie tā arī apņēmīgi strādā. Un, protams, mēs turpināsim sazināties ar komisiju, lai varētu runāt par visu to problemātiku, ko jūs jau minējāt savos izteikumos. Es eh, domāju, ka, protams, mēs tagad neiedziļināsimies detaļās par šo direktīvu, bet darbs ar komisiju, protams, turpināsies. Cilvēku īpašām vajadzībām ir viena no mūsu prioritātēm, un varbūt es šeit varētu minēt uh, Eiropas hartu, kas veltīta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Nākamais jautājums. Jūs vaicājāt, kādēļ dokumentos, par kuriem esmu atbildīga, nav runāts par. Uh, nabadzības izskaušanu. Kolēģi Loreta Onkelings ir atbildīga par to, tas ir viņas pārziņā, un viņa par to arī drīz varēs runāt. Nodarbinātība, protams, ir viens no instrumentiem, viens no veidiem, kā cīnīties pret nabadzību, bet, protams, tas nav vienīgais veids. Kas mums ir īpaši svarīgi? Mums ir jāizprot, uh, nabadzīgu cilvēku problēmas un jāpalīdz viņiem no tām izkļūt. Un, protams, minimālās algas jautājums ir viena no mūsu prioritātēm. Neformālajā ministru padomē, tad, kad tiksies sociālo lietu ministri, mēs par to noteikti apspriedīsimies. Darba apstākļi. Mums ir jārunā par to, eh, kā šo, šīs prioritātes eh, saskaņot ar starptautiskās darba organizācijas prioritātēm, proti darba kārtība, lai eh, cilvēkiem piedāvātu cienīgākus, cilvēku cienīgākus darba apstākļus. Un komiteja, protams, izstrādās vairākus secinājumus. Ja mēs runājam par darbņēmēju aizsardzību, mēs runājam par veselības aprūpu, mēs runājam par psihosociālajiem apstākļiem, par saslimšanu ar vēzi, un viena nedēļa būs veltīta tikai tam, lai apspriestos par to, kā labāk aizsargāt mūsu darbņēmējus, tātad viņu veselību, darba vietā un tā tālāk. Tam būs veltīta vesela nedēļa novembra mēnesī. Grunīkundze runāja par uh, sociālo fondu. Es to īstenībā neminēju savā uzrunā, jo man nebija pietiekami daudz laika, lai, protams, pieskartos visiem tematiem. Uh, Tas ir no svāra, mums ir nepieciešama stratēģija, lai varētu labāk saskaņot dažādas instrumentus, nodarbinātības politikas veicināšanai, 2020 stratēģijas īstenošanai un citiem mērķiem. Tagad mēs gaidām komisijas paziņojumu, tas ir gaidāms oktobra beigās, novembra sākumā un Mēs būsim patiešām ļoti aktīvi, lai varētu sasniegt to augsto ambīciju līmeni, ko paši sev esam izvirzījuši. Mums ir uh, aktīvāk jāizmanto sociālais fonds un uh, ir arī jaunatnes programmas, ir jāveic ekonomikas pārvaldība. Jā, tas ir ārkārtīgi plašs tematiskais loks. Un mēs jau esam varējuši pārliecināt daudzas valdības pirms tam par mūsu uzskatu pareizību. Un ir ļoti būtiski panākt progresu. Mums varbūt eh, ir jāpārliecina nevien ekofin ministri, bet eh, jāpārliecina arī valstu un valdību valdītāji oktobra samitā, tad, kad mēs runāsim par ekonomikas pārvaldību. Tā ir augstākā līmeņa tikšanās, un te noteikti vajadzētu runāt par koordinācijas uzlabošanu ir jāievieš uh, labāka koordinācija, ir jābūt dziļākai e, ekonomikas un finanšu problemātikas analīzei, bet, protams, arī komisijai daudz ir jāveic. Mums ir jāiesaist visas e, interesētās puses, kolēģi un e, ir jābūt patiešām labai koordinācijai un saskaņotībai visos līmeņos. Ir nepieciešama labāka e, tautsaimniecības stratēģija, kas ir tālajoša, kas ir efektīvāka, un, protams, ir jādomā par budžetu. Ir 3% deficīta robeža, ir konkrētas vadlīnijas, kas ir jāievēro, dalību valstīm ir jāgarantē līdzsvarots budžets, un ja mēs vēlamies investēt nākotnē, mēs nedrīkstam pieļaut e, pagātnē radušās kļūdas. Jūs runājāt arī par eh, pašnodarbinātajiem, vai eh, šos cilvēkus nevarētu iekļaut direktīvas aptvērumā. Tagad eh, ir otrā saruna kārta ar sociālajiem partneriem, komisija veic ietekmes izvērtējumu. Tas viss tiek ļoti rūpīgi analizēts, pēc tam komisija piedāvās sava darba rezultātus. Un Protams, mēs arī sadarbojamies ar fondu Dublinā, ja atminamies darba laiku direktīvu. Tālāk mēs runājam par sociālo politiku, minimālas algas. Īstenībā minimālā alga varbūt nav pats uh, labākais uh, formulējums. Mēs runājam par minimāliem ienākumiem. Loreta Onkalīngs tam pieskarsies pēc dažām minūtēm. Eiropas Savienības līmenī sociālie partneri vienmēr tiek iesaistīti, kad norisinās sarunas, kas skar tieši viņus Beļģijā. Tas, eh, tā jau ir iesakņojusies kā tāda tradīcija, un sociālo partneru klātbūtne Eiropas līmenī, protams, eh, ir jāņem vērā, ja mēs kaut ko vēlamies panākt, eh, runājot par ekonomisko pārvaldību, par 2020 stratēģiju un citiem nozīmīgiem jautājumiem. Septembra beigās mēs daudz runāsim par sociālo partneru lomu, ko viņi var darīt ekonomikas uzplaukuma labā. Un ir jāsaprot, ko e e sociālajie partneri var darīt e ekonomikas un sociālās politikas labā. Bizoto kundze. Protams. Mums ir jāpiedāvā saviem darbiniekiem pēc iespējas augstāks sociālās aizsardzības līmenis, ir jābūt atbilstošiem ienākumiem, un tas ir saistīts ar minimāliem ienākumiem. Bet mums noteikti ir arī jāparūpēs par to, lai bezdarbnieki varētu baudīt konkrētas sociālās privilēģijas. Nodarbinātības politikas vadlīnijas mūsu secinājumi jums nav nekāds noslēpums, lēmums tika pieņemts vienbalsīgi, un jūs esat iepazinusies arī ar manu pozīciju diskusijas eh, par antidiskriminācijas direktīvu būs ļoti sarežģītas. Varbūt, ka mums, note, varbūt, ka mums vajadzētu atminēties arī subsidiaritātes principu. Noteikti tam pieskarsimies vēl arī nākotnē, un uh, diskusijas par uh, antidiskriminācijas direktīvu norisināsies arī turpmāk. Nu, protams, mēs uh, nesagaidām, ka tur viss būs tā ļoti vienkārši un rožaini, bet mēs esam apņēmības gatavi strādāt nenogurstoši. Un, ja tas uh, parādīsies darba kārtībā, mēs par to runāsim. Priekšsēdētāji turpina. Paldies! Es vēlēšu jums sirsnīgi pateikties man kolēģu vārdā. Un mēs esam ļoti optimistiski noskaņoti ņemot vērā jūsu prezentēto programmu, neskatoties, no, neskatoties dažādām iekšpolitikas grūtībām, jūs esat izstrādājis patiesam, patiešām lielisku programmu. Varbūt jūs nevarējāt atbildēt pilnīgi uz visiem kolēģi uzdotajiem jautājumiem, bet, nu, mums prezidentūras laikā noteikti vēl būs iespēja ar jums tikties. Novēlu jums panākums turpmākajā darbā un esmu patiešām ļoti priecīga, ka varēšu tikties ar vēl diviem jūsu kolēģiem. Paldies!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 Cienījamie kolēģi, es gribētu jūs lūgt ieņemt vietas. Mēs eh, pārējām pie priekšpusdienas darba otrās daļas. Mēs esam ielikuši trīs ministrus, un mums ir viena stunda laiks visiem trim ministriem, tā ka laiks uh, skrien ļoti ātri. Mēs sāksim 11. balsošanu. To es gribēju pateikt jau tagad. Tas nozīmē, ka mums tagad ir viena stunda laiks. Ministrs kundze. Cienamie ministra kungi, sirsnieks sveicu jūs šeit nodarbinātības komitejā Bēķijas prezidentūras sākumā. Tas, ka jūs esat atnākuši pie mums, eh, ir ļoti svarīgi, un mēs priecājamies uz eh, domu apmaiņu. Loreta Angelīngas kundze, jūs esat uh, eh, daudz veselības un sociālo jautājumu ministri, un Dedēna kungs ir pensiju jautājumu ministrs, un uh, mums ir arī valsts ministrs atnācis par sociālajiem jautājumiem, par uh, eh, cilvēkam ar invaliditāti. Ministrs kundze, es gribētu jūs lūgt pastāstiet par jūsu prioritātēm, un tad vārdu saņems jūsu abi kolēģi, un pēc tam mēs uh, uh, risināsim diskusiju. Bet tagad jau ir runātais sāks, pirms jūs esat pasākusi runāt. Cienījamā priekšādātājs kundze, cienījamie deputāti, jautājuma pakotne, nodarbinātība, cīņa par krīzes sekām. Par to jau ir daudz ticis runāts, bet ir arī vēl viens punkts, kurā mums vajadzētu sadarboties, proti jautājumus par uh, sociālo kohēziju sadarbību padomē pagājušajā nedēļā. Tikās ministri un viņi konstatēja, ka ekonomikas un sociālā krīze un ekonomikas un finanšu krīze ir izraisījusi smagas sekas. Ir ļoti pieaudzis bezdarbs, ir uh, darba pasaulē, ir ļoti nedroši nav jau runa tikai par to, kā saglabāt labklājību, bet ir eh, jāveido aizsardzība, lai novērstu krīzes izraisīto šoku. Un būtu bīstami Eiropas Savienības eh, iedzīvotāju interesēs, ja Eiropā izveidotos sociālā konkurence, jo tas viss izjauktu līdzsvaru un izraisītu slogu uz iedzīvotāju dzīvi. EPSCO ir ļoti svarīgs. Makroekonomiskā pārvaldība Eiropas Savienībā ir būtiska. Milkai kundze noteikti par to daudz un detalizēti runāja. Mēs arī pieņemam lēmumu, to es te gribētu arī kopā ar jums pārunāt, kā mēs šeit runāsim par konkrētiem instrumentiem, kuri būs stratēģija 2020 ir jau arī sagatavot attiecīgi skaitļi blakus nodarbinātībai un izglītībai. Ir arī konkrēti skaitļi, un mēs mēģināsim samazināt nabadzību. Mums ir arī vadlīnijas, vadlīnija desmit. Es domāju, ka šī vadlīnija ir uh, tikus ievērojami uzlabot, pamatoties to darbu, ko veikusi jūs komiteja. EPSCO pagājušajā jūnijā mēs uzlabojām tekstu, pamatoties uz tām diskusijām, kuras ir notikušas jūs komitejā, un man šķiet, ka tur var uh, uzsākt labu darbu un uh, veicināt labu sadarbību starp padomi un parlamentu, it īpaši trīs punktos. Trijos aspektos darbs jums vēl nav pabeigts, bet uh, šī ietverā tika īpaši uzsvērts, ka īpaši ir jārūpējas par valsts budžeta ilgspējību finansējumu dalībvalstīs ir jāveicina arī pozitīva aspekti nacionālā budžetu saskaņotībā. Tas ir darba ņēmēja interesēs. Ja tik samazināta nabadzība, tad ir svarīgi, ka cilvēkiem būs lielāki ieņēmumi, būs eh, lielāki nodokļu maksājumi un eh, sabiedriskās iestādes eh, šīs informācijas lietotēm būs draudzīgas un labi saprotamas. Es domāju, ka kur varētu uzsākt darbu, kur varētu, uz kā varētu balstīties, un kādas prioritātes ir jāievieš šajā 2010. vadlīnijā. Es domāju, ka tā būtu tagad tāda ceļa kārta, kā strādāt. Arī komisijai, lai varētu pārvarēt sociālo aizu un lai varētu rīkoties 2020 stratēģijā un neformālajā padomē, mēs uh, arī sociālās aizsardzības komiteja deva mandātu, lai viņi mums sagatavo indikātors, kā īstenot šo vadlīniju desmit. Mēs lūdzām arī Eiropas komisiju, un tur būs arī attiecīgi sagatavas darbi, ir, eh, kā varētu. Eh, Eiropas komisijas lai viņi uzņemtos tādu kā vadošo lomu šo jautājumu risināšanā. Tur arī runa par sociālo kohēziju. Prezidentūra padomē uzsvēra, ka atklātās koordinācijas metodes ir ļoti nozīmīgas. Tur būs konference nākamajā septembrī. Un mēs vēlamies arī pasirot, cik svarīgs ir devītais pāns Lisabonas liekumā sociālā klauzula, kur īstenībā nemaz nav tik ļoti pazīstama, kas skar daudzas jomas. Komisijā ir notiek arī darbs šajā jomā, bet es domāju, tā, tam vajadzēja būt eh, nepārtrauktam un tam vajadzēja būt sārskatāmam, lai mēs varētu izdarīt EPSCO secinājumus. Vispārīgās intereses. Par to es gribētu runāt īsumā, ļoti, tas ļoti būtisks punkts mums šeit ir nozīmīga loma Eiropas likumdošanas ietvers ir tāds, ka tas nav saskaņots ar šo dienestu eh, darb, darbību. Mēs esam tikušies ar iesaistītiem pusēm, un eh, Beļģijas prezidentūrā mēs gribam izvirzīt divas galvenās tēmas. Pirmkārt, mēs gribam parādīt eh, ceļus, kā pielāgot juridisko kontekstu Otrais komisijas ziņojums šeit ir svarīgs par sociālajiem dienestiem, vispārīgajās interes, sabiedrības interesēs un uh, sociālās aizsardzības komitejas darbs, lai mēs var, tiešām veidot tādu Eiropas Savienības ietvaru šādiem pakalpojumiem. Tātad likuma došanas ietvars un kvalitāte. Trešais fórums būs sociālajiem dienestiem sabiedrības interesēs oktobra beigās, un forums sagatavos arī secinājums EPSCO padomē, kas notiks decembrī. To es vēlējos pateikt, tās došu vārdu kolēģiem. Jā, paldies. Priekšādātāja kungs, dāmas un kungi. Manā vārdā un uh, manu kolēģu vārdā es gribētu īsumā runāt par eh, nabadzības apkarošanu un par personām ar eh, invaliditāti. Prezidentūras ietvaros svarīgs jautājums ir arī cīņa pret nabadzību. Lisabonā tika izvirzīti augsti mērķi šajā jomā, lai cīnītos pret uh, nabadzību, bet šo mērķi, diemžēl, nav izdevies sasniegt, un tas nozīmē, ka būs jāstrādā arī vēl pie metodas. Kas attiec uz Beļģiju, es vēlētos uh, eh, izvirsīt trīs prioritātes. Minimālai ienākumi. Tas ir ļoti būtisks punkts. Šeit runa ir par to, ka jānodrošina to cilvēku ienākumi, eh, kas dzīvo nabadzībā 17% pēc Eurostat datiem. Tātad, kas ir minimālie ienākumi, mēs strādāsim prezidentūras laikā pie šī jautājuma, saka Delīza kungs. Uh, Nākamais eh, jautājums ir bērnu nabadzība. Tas ir visaptverošs jautājums. Šeit ir jāuzdod jautājums, kā iesaistīt bērnus un ģimenes 20% no viņiem dzīvo zem nabadzības robežas. Mēs šeit vēlamies eh, uzsākt Eiropas diskusiju, kā cīnīties pret bērnu nabadzību šeit jāizvirz mērķi, kā samazināt bērnu nabadzību. Tas viss ir balstīts uz bērnu tiesībām, bet tas ir, tā ir problēma, kurai ļoti daudz aspekti, gan ienākuma aspekts, bet arī dzīvokļu jautājums, līdzdalība sociālajā dzīvē, veselības jautājumi. Visi šie jautājumi šeit ir jāņem vērā. Trešais punkts ir bezpajumtnieku jautājums. Tur būs eh, konferences, kas tiks eh, mēģinās sasniegt konsensu. To vadīs Beļģijas prezidentūra. 18. un 19. decembrī notiks diskusijas. Lai kā īstenotu ieteikumus, kā iesaistīt viņas dzīvē, sociālajā dzīvē, un lai viņi nodrošinātu minimālas pieejas pakāpojumiem piedalīsies arī atbildīgie ministri un tiks norādīts arī tas, cik svarīgi ir investēt sociālajā ekonomikā. Kas attiecas uz cilvēkiem ar invaliditāti, es domāju, ka sarkanajiem pavadienam šeit vajadzētu būt ANO konvencijas īstenošana par tiesībām cilvēkiem ar invaliditāti. Tas ir ļoti būtisks progress visā pasaulē, kas ir sasniegts eh, ANO ietvaros, kas ir pieņēmušo konvenciju. To ir parakstījuši 15 dalību valstis līdz šim. Un komisijas dienesti kopā ar mums mēs vēlamies, lai tas viss tiktu arī īstenots Eiropas Savienībā. Sadarboties ar katru atsevišķo dalību valsti. Šeit runa ir par cilvēku tiesībām lai cilvēki varētu kā pilnvērtīgi pilsoņi piedalīties visā, lai viņiem būtu pieejama informācija, pieejama pakalpojumi, arī ēkām, tieši tāpat kā visiem citiem pilsoņiem. 18. un 19. novembrī būs konference, kur mēs rīkojam par to, kā īstenot šo ANO konvenciju, konferencē piedalīsies atbildīgās personas un arī cilvēku ar invaliditāti. Pirmajā dienā būs informācijas apmaiņa par uh, labāko praksi. Mēs paraudzīsimies, kā atsevišķais dalībvalstis tika īstenot šīs tiesības, diskusējot ar uh, cilvēkiem ar invaliditāti. Nākamajā dienā būs uh, apmaiņa starp dalībvalstīm un uh, to administrāciju pārstāvjiem. Būs iesaistīts visas visa līmeņa, no vietējā līmeņa līdz Eiropas Savienības līmeņiem. Nākamais tālākais jautājums ir uh, kompetenci sadalījums starp uh, dalību valstīm un Eiropas Savienību, tātad uh, rīcības kodeks. Mēs mēģināsim ļoti aktīvā veidā pie tā strādāt, kas attiecas uz rīcības kodeksa pieņemšanu un arī papildus protokols šeit ir svarīgs, to mēs vēlamies izdiskutēt ar dalībvalstīm. Un tad vismaz vēlamies turpināt Eiropas Savienības līmenī. Mēs atbalstām to, ko darīja Spānijas prezidentūra. Tik pieņemta rezolūcija EPSCO pagājušajā sanāksmē Luksemburgā 17. jūnijā. Eiropas līmenī un dalībvalstu līmenī mēs vēlamies šādu iekļaujošu politiku veidot un šādu uh, galveno vadlīniju, kā strādāt, lai uzlabotu tiesības cilvēkiem ar invaliditāti, lai viss šis lēmumu pieņemšanas process būs tāds, ka dalībās tajos varētu aktīvi piedalīties eh, par labu cilvēkiem ar invaliditāti. Un noslēgumā antidiskriminācijas direktīva, tā, protams, ir daudz tālāk ejošāka. Tā ir Melkē kundzes eh, atbildība, viņa šeit jau runā jūs priekšā, bet tas arī ir viens no aspektiem ja mēs runājam par invaliditāti, par labam tas ir jautājums, par ko vēl tiek diskutēts. Jautājums ir tāds, vai varbūt vismaz dažos jautājumos mēs, mums izdosies tikt uz priekšu, sasniegt vienošanos vismaz attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti, lai mēs vismaz viņiem būtu e, kaut ko labu izdarījuši, lai būtu tikušas priekšējos jautājumos. Un, protams, ir jānovērš visas diskriminācijas, ka, kam ir pakļautas šī, šie cilvēki. Paldies! Tagad vārds eh, Dēdēna kungam, varbūt jūs mums varat pastāstīt, vai padomis darba kārtībā agrāk vai vēlāk būs arī komisijas zaļā grāmata, vai par to tiks diskutēts un kad tas būs. Tagad jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos uh, Francijas deputāte novēlēt uh, skaistu um, skaistus nacionālus svētkus, valsts svētkus, ir 14. Eh, jūlijas. 17. un 8. un 9. jūlijā tikās EPSCO padome, un eh, no tā visa uh, varu pastāstīt, ka subsidiaritātes princips bija ļoti, ļoti pašā centrā, tīpaši pensiju jautājumos. Es tomēr uzskatu, ka komisija pamatoti teica, jūs arī to pieminējāt, uh, pamatoti iesniedza savu zaļo grāmatu, tur galvenokārt ir runa par pagaidu ziņojumu ko kopā ir izstrādājusi sociālā nodrošinājuma grupa un ekonomikas politikas darba grupa. Šajā zaļajā grāmatā ļoti precīzi ir eh, runāts par problēmām, kas eh, daudzām valstīm ir šajā jomā, ir īpaši attiecībā uz 14 galvenajiem jautājumiem. Es no savas puses varu teikt, ka šajā dokumentā runa ir galvenokārt par sekojošo. Pirmkārt, par nepieciešamību stimulēt ekonomiku un uzlabot valsts finansējumu. Nodrošināt uh, pensijas, palielināt pensiju vecumu ir nepieciešams, ir arī nepieciešams nodrošināt pensiju sistēmas, kas eh, balstītos uz kapitāla iekrājumu ir runa arī par nepieciešam noregulēt finanšu tirgus. Un eh, šeit eh, ir jāņem vērā arī pensiju fonda pieaugušā loma. Un eh, bija ļoti labi vērojams, ka tika ņemt vērā arī specifiski aspekti. Un arī citi jautājumi cilvēki dzīvo robežu apvidos. Un arī par to, kādi ir papildus maksājumi blakus pensijām. Eh, par eh, pensiju fondu maksāt nespēju, par eh, komunikāciju un informāciju, arī par statistiku. Manuprāt, tas viss ir jautājumu loks, ko vajadzētu noregulēt starp valstīm pāri atsevišķu valstu robežām. Un ministri tika aicināti domāt par šiem 14 būtiskiem jautājumiem, par kuriem runa zaļajā. Ja Eh, grāmatā tur ir runā par līdzvērtību un eh, ilgspējību pensiju jautājumos. Tas bija galvenais jautājums mūsu ministru konferencē, kur būs runa par pensiju jautājumiem. Šī konference notiek 7. septembrī Liešā. Es labprāt vēlētos runāt par ekonomikas politikas un sociālā nodrošinājuma padomas darba grupu un um, šī darba grupa sniedz ieguldījumu, lai baltā grāmata eh, par pensiju jautājumu tiktu izstrādāta. Un jautājums par uh, pilsoņiem. Es domāju, ka ir loģiski, un no tā nevar attiekties, ka par to visu vajadzētu runāt arī ECOFIN eh, padomē. Es domāju, visiem ir jāzina, un EPSCO arī. Es domāju, ka pensijas ir uh, viens no elementiem, kā cīnīties pret nabadzību ir tā, ka pensijas vecākiem cilvēkiem eh, tām ir jādod iespēja vecākiem cilvēkiem eh, nodrošināt savus ienākumus, tas nozīmē dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi. Priekšsēdētāji, paldies ministriem. Tagad es vēlētos dot vārdu deputātiem. Eh, Kitoksijā. Paldies. Viena lieta es tā Eh, gluži nesapratu. Proti. Kāda ir Beļģijas prezidentūras attieksme pret darba ņēmēju direktīvu? Eh, tas ir svarīgs savienības ideāls eh, - darbinieku brīvā pārvietošanās un vispār cilvēku brīvā pārdietošanās, bet tā ir arī izraisījusi savā ziņā uh, ksenofobiju un ko uh, Beļģijas prezidentūra šajā sakarā domā arī tieši nodarbinātības kontekstā darīt, tad mm, minimālai ienākumi. Te ir daudz neskaidrību. Būtu varbūt laiks tomēr Beļģijas prezidentūrai skaidri pateikt, ko tā vēlas panākt - minimālos ienākums vai minimālu darba atalgojumu. Paldies, Örikungs! Paldies, priekšsēdus kundze! Un arī par jūsu programmas izklāstu. Ir ļoti maz laika, tāpēc tikai viens īsi jautājums no manas puses, proti. Beļģijas prezidentūru un arī nākamā Ungārijas prezidentūra ir izvirzījusi prioritāšu starpā eh, bērnu nabadzības jautājumu. Kādas pasākumas jūs esat pas, eh, paredzējuši, lai pret to cīnītos? Un kā mēs varētu ar jums sadarboties šajā eh, ziņā? Paldies! Paldies! Koferatu kungs un tad Līnas kundze. Paldies! bieži mēs šeit runājam par cilvēka cienīgiem darba apstākļiem. Manā izpratnē tie darba apstākļi, kuros tiek ņemta vērā eh, darbinieku eh, tiesībās, par kop eh, līgumu ievērošanu un tam līdzīgi. Bet Eiropā ir arī divi ļoti negatīvi fenomēni. Proti neregulārais darbs. Um, personas, kas strādā kaut kādu darbu, bet uh, šeit e, darbinieku cieņa nav īsti izpildīta, jo, jo e, ta, e, kopulīgi līguma šeit netiek ievērot un citi darba noteikumi. Un tad nelegālais darbs. Imigranti tiek nodarbināti nelegāli, viņi nebaud nekādu veidu sociālo aizsardzību, ne koplīgumu, ne citu Eh, cits darba likumdošanas, un es domāju, pret to ir jāvēršas ļoti efektīgi. Eh, kādi ir jūs paredzētie pasākumi šajā ziņā? Te jau neiet runa tikai par cilvēku cieņu, bet arī par eh, jā, šo cilvēku nākotnes perspektīvām. Ja viņi tad nestrādās, kaut kādā brīdī vairs viņi nekādu pensiju nesaņems. Tā ir viena no problēmām, kas nav tik ļoti redzama, nevienmēr ir mūsu uzmanības centrā, bet kas ir ļoti bīstam un kas tagad krīzes laikā vēl tikai padzinās. Paldies, Līnas kundze. Paldies. Jūs pacēlāt daudzus jautājumus, bet es uz trim koncentrēšos. Onkalinksas kundze, jūs mīnējāt koordinācijas, priecājos jūs šeit tā kā redzēt. Uh, atvērtās koordinācijas metodas uzlabošana tātad, kā to, eh, un līdz šim tas nav tik veiksmīgi darbojies, kā jūs prāt mēs to varētu uzlabot, īpaši attiecībā uz eh, eh, bezpajumtnieku un vispār trūcīgo cilvēku dzīves apstākļu uzlabošanu. Gados vecāko cilvēku tiesība aizsardzību mēs pat labam strādājam pie uzvedības kodekšējumā. Kādi jūs viedokļi par to? Daži cilvēki šeit minēja minimālās algas, citi minimālos ienākumus. Un es īpaši runāju par minimāliem ienākumiem. Tātad cilvēki, kas nav strādājoši sociālais nodrošinājums pamatā. Man interesētu jūs viedoklis par to, vai jūsuprāt minimāli ienākumi visās dalībvalstīs būtu eh, jāpanāk. Es domāju, ka vajadzētu to panākt, bet ne ar pamatdirektīvu, bet drīzāk ar labākās prakses apmaiņu. Un varbūt šeit izmantojot atvērto koordinācijas metodu. Un tad par invaliditātes direktīvu, kas joprojām eh, tiek bloķēta padomē, kā jau mēs iepriekš teicām. Es priecājos, ka jūs pieminējat ANO konvenciju, invalīdu konvenciju. Uh, Vai jums ir kaut kāda plāna izdarīt spiedienu uz tām dalībvalstīm, kas vēl nav parakstījušas šo konvenciju vai ratificējušas? Protams, ir ļoti svarīgi, lai katra atsevišķā dalībvalsts paraksta, ratificē un īsteno to. Paldies! Paldies, Baka kundze, tad Kasteks kungs. Paldies! Es gribētu jautāt par atsevišķo politikas lauku koordināciju. Dardenkungs pamatot norādīja uz to, ka eh, izaugsmas, sociālie jautājumi un darba tirgus, eh, tie ir dažādi redzes sloki, tā sakot, un ar diskusijas par eh, pensiju zaļo grāmatu vēl ir tikai aizsākušās, bet tendence iet uz to, ka būs cilvēkiem ilgāk jāstrādā, bet es uzdodu sev jautājumu, kā tas ir iespējams, ja cilvēkiem ir smags fizisks darbs eh, līdz gandrīz 70 gadu vecumam strādāt. Pat labam tā vai tā darba tirgu vairāk nekā 50 gadīgiem jau ir eh, sarežģīti atrast jaunu darbu vietu. Es domāju, ka šeit eh, nav viengabalaina politika nodrošināta bez tam. Uh, ir arī taupības pasākumi, kas atkal skaras galvenokārt vājos, un tā vietā, lai tagad mēs cīnītos pret nabadzību un to samazinātu, es domāju, ka notiks pretējais. Un es tomēr domāju, ka e, tad nabadzīgi, nabago skaits tikai pieaugs. Un tad par invalīdiem, par mūsu līdz cilvēkiem invalīdiem. E, kā ir ar autobusu pasažieru tiesībām. Te mēs neatradām vienāšanās, e, tagad notiek samierināšanas procedūra. Es gribētu jūs aicināt e, e, gādāt par to, lai mēs samierināšanas procedūrā atrastu risinājumu. Paldies, Kasteks kundze, pēc tam Dilī kundze. Paldies, priekšsēdus kundze, ministrs kundze, jautājums attiecībā uz vispārīgās. Uh, intereses vai vispārīgās nozīmes pakalpojumiem. Jūs vēlaties sarīkot trešo sociālo pakalpojumu fórumu, bet jūsu mēķi ir pat vēl ambiciozāk, tie sniedz vēl tālāk. Jūs vēlaties tādu kvalitatīvas hartu izstrādāt, eh, kas ir eh, tālījošāk nekā likumdošanas plāni, un to mēs eh, atbalstam. Mums patīk jūsu deksme un mēs gribētu, lai jūsu iniciatīva izdotos. Padomē obligāti ar šiem jautājumiem jānodarbojas. Lai vispārīgās nozīmes pakalpojumi tiktu nodrošināti, jūs jau ziniet, kāda ir šo pakalpojumu nozīme ir jānodrošina universālā pieejamība šo pakalpojumu. Mēs negribam redzēt situāciju, kad ir vairs e, e, runa tikai par to, ka tādu, kam jau tā, kas jau tā ļoti nelabvēlīgā situācijā vēl kaut kā pa viņiem tā e, rokas galā parūpējās. Paldies, Dalīkundze! Man ir vairāk jautājumu. Vispirms gribētu sirsnīgi sveikt jūs šeit parlamentā. gads pret nabadzību un sociālo atstumtību beigsies jūsu prezidentūrā. Un es uzdevu jau jūsu kolēģiešu jautājumu, bet viņa nebija īstā, tāpēc jautāšu jums. Vai Beļģijas prezidentūra ir gatava atbalstīt iniciatīvu šīs eh, bēdīgi slavenās, jau var teikt, minimālā ienākuma direktīvu? Un tad E, pensiju aplikšanu nodokli. Tas varētu palīdzēt e, valsts finanses salabot un e, savest kārtībā un vērsties pret nabadzību. Man tas šķiet ļoti svarīgi, piemēram, bezpajumtnieki. Dzī mājokļi, Eiropas Savienība par to neatbild, jo soc, tas ir subsidiaritātes princips, no nu, kāds izriet. Kā jūs izdarīsiet spiedienus dalībvalstīm, lai viņas beidzot uh, pieņemt to, ka katram Eiropas pilsonim ir tiesības uz cilvēku cienīgu mājokli. Ir visādi paziņojumi, un viens ir tāds, Līna un Figurēdo kundze jau par to runājušas, un tā tā, ka ir jālikvidē bezpajumtnieku fenomens. Kā jūs to gatavojaties panākt līdz 2015. gadam? ir eiropieši, eiropietis, kas dzīvo uz ielām, viņi nomirst, un viņiem šie termiņi varbūt jau būs pagariem. Sociālistu grupa ir tā kā privileģēta, jo daudz ir lūguši vārdu, bet es negribu, lai citas grupas tad šokētos, bet nodošu nu vārdu visiem. Vispirms Derosas kungs un tad Dardēnas kungs. Paldies! Paldies, ministri! par klātbūtni, par prezentāciju šorīt. Un man jautājums Onkalīksas kundze. Un tas ir saistīts ar Kasteks kundzes eh, paceltu jautājumu par sociālajiem pakalpojumiem, kas ir vispārīgas intereses. Es esmu šīs komitejas referents eh, sociāla, eh, vispārīgās nozīmes sociāla pakalpojuma nākotnes jautājumā, un Es piedalījos Beļģijas prezidentūras rīkotā seminārā vakardien par šī jautājuma tehniskiem aspektiem, un seminārs bija tiešām lielisks. Apsveic jūs ar tā organizēšanu. Bija noteikti liels darbs pielīdz, lai to sarīkot. Man ir konkrēts jautājums par to. Jūs sacījāt, ka juridiskais ietvars nav saskanā ar sociālo pakalpojumu organizāciju. Vai jūs gatavojaties izmantot 14. līgumu pāntu, lai šo jautājumu risinātu par juridisko ietvaru, juridisko pamatu, vai jūs gatavoties jautājumu risināt citā veidā? Piemēram, attiecībā uz konkurenci un valsts iepirkumu. Gal galā subsidiaritāts jautājums Fakts ir tāds, sociālai pakalpojumi vispārīgās nozīmes e, dalībvalstīs neeksistē, izņemot, ja dalībvalsts izlēma, ka tiem vajadzētu eksistēt. Eiropas savienībai nav tie jānodrošina, un tomēr pastāv kompleksa miedarbības starp to, kā uh, pakalpojumi tiek organizēti un apmaksāti, jo uh, pastāv konkurences likumdošana Uh, valsts iepirkuma likumdošanu, uh, un tas viss to ietekmē, un es domāju, valsts atbalsta likumdošanu, es domāju, tas viss jāņem vērā, ja mēs gribam norošināt nopietni, ka vispārīgās nozīmes sociāla pakalpojumi vispār turpin eksistēt, īpaši patreizajā uh, tendence ir tāda, ka daudz dalībvalsts patiesībā likvidē sociālas pakalpojumus Dardenkungs, un tad dosim vārdu vēl pēdējai mūsu kolēģei. Dedenkungs es nepārsniegšu savu runāšanas laiku, es tikai gribu īsi pasakīt, ka es priecājos dzirdēt par prioritātēm šajā ļoti svarīgā jomā. Īpaši ņemot vērā ekonomisko kontekstu, ko mēs visi zinām, mēs vēlamies panākt sociālāku Eiropu, un šis ir īstais brīdis, lai to panākt. Es gribētu īpaši pasvītrot Onkelīgas skundas, nu pats sacīto un Mikē kungs to pasvītroja, ka EPSCO arī ir jāintegrē 2020 stratēģijā un arī makroekonomiskās pārvaldības jautājumu lokā. Es gribētu atgādināt uz vienu no prioritātiem, kas nu pat jau tika pieminēta - nabadzības apkarošana. Vairāk runātāji tieši šo jautājumu jau pieminēja pirms manis. Un es tagad vēlētos vēlreiz uzsvērt, cik sarežģīti ir šos mērķus panākt. Ir vienkāršāk nospraust eh, mērķus, ja tie ir eh, ar konkrētiem skaitļiem saistīti, bet tas ir vēl tikai viens, pēc tam vēl ir jāpanāk šie mērķi, jāimplementē, un tas tiešām nav viegli. Šie mērķi tad ir jākonkretizē. Jūs sacījāt, ka ir svarīgi e, e, nospraust veiksmes indikātors, lai mēs varētu noteikt, kā tad, nu, ir veicies ar. E, mērķu sasniegšanu. Tagad es gribētu pieminēt kaut ko, ko Delī kundze un Linas kundze jau arī e, teica minimāli ienākumu. Man šķiet ļoti svarīgi tiekties uz likumdošanas e, iniciatīvu šajā jomā varbūt nav visam jābūt eh, vienādam visā Eiropā, bet vismaz vajadzētu kaut kādu kopīgu pamatu ietvaru, eh, kurā tad dalībvalsts var integrēties šajā jautājumā. Tāds mērķis tāds vismaz visiem kopīgs. Paldies. Priekšsēdus kundze, arī es gribētu ministriem sirsnīgi pateikties eh, par prezentāciju un vēlos vēl viņiem visu labu veiksmi darbā. Un tad divi jautājumi. Nabadzības apkarošana īpaši attiecībā uz bērniem. Ministrs Kundze pagājuši gadu Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju, kur bija runa par bērnu situāciju, kas eh, vieni eh, paliek mājās, kamēr viņu vecāki eh, strādā ārzemēs. Gribētu jums jautāt, vai jūs no Beļģijas prezidentūras puses gatavojaties gatavojot kādu iniciatīvu attiecībā uz Eiropas parlamenta rezolūcijā E, ietvertiem e, e, aicinājumiem. Otrs jautājums Dardēna kungam ir runa par pensiju sistēmu un to ilgtspējību ministra kungs. Mēs visi esam piedzīvojuši ekonomisko un finanšu krīzi, kas arī ļoti ir skāru sociālo jomu. Jūs labi ziniet, ka cilvēki kas ir no 50 līdz 55 gadu veci, daudz ir zaudējuši darbu vietu, un tagad darba tirgu ir ļoti sarežģīti atkal integrēt šīs personas. Tagad ir jauna koncepcija, agrās pensionēšanās koncepcija, ministra kungs. Jūs eh, mm, tātad esat tagad Beļģijas prezidentūras pārstāvs, vai jums ir eh, kāda politika, kāda pieeja attiecībā uz agrīno pensionēšanos? Kāpēc? Tāpēc, ka dalība valstīs pastāv ļoti atšķirīgas pieejas šim jautājumam. Daži saka, ka tas esot ļoti pozitīvi, ka tas esot labi, ka agrā pensionēšanās esot iespēja eh, cīnīties pret nabadzību, dot iespēju šiem cilvēkiem. Citi saka, ka agrā pensionēšanās esot drīzāk negatīvs fenomens uh, sociālā ziņā. Tātad sirsnīgs eh, paldies, uh, uh, vēlreiz par klātbūtni vēl veiksmi uz darbam. Jūsu darbs un Fan Rompoja darbs, šis kopdarbs droši vien garantēs veiksmīgu Beļģijas prezidentūru. Paldies! Paldies! Pirms dosim vārdu mums trim viesiem. Šeit pieminēts tika devītais pāns. Ja runājam par Lisabonas līgumu īstenošanu, tas ir ļoti svarīgs instruments. Piekrītu jums, ka līdz šim šī pānta potenciāli nesam pietiekoši izmantojuši. Jūsu sacītājs šķiet ļoti nozīmīgi šajā kontekstā, bet man šķiet, ka ir tieši tikpat svarīgi šeit, tāpat kā attiecībā uz ekonomiskās pārvaldības jautājumu. Šo jautājumu neskatīt tikai EPSCO kontekstā, bet arī citas. E, ministra padomes, lai pievērstos šim jautājumam, ir runa par šī pānta garu un būtību. Tā dinamika laikam viss vēl nav sapratuši, un tagad es gribētu jums dot e, pašiem iespēju e, izlemt, kurš Beļģijas prezidentūras vārdā pirmais runās. Paldies, priekšsēdus kundze, devītais pāns. Ir patiešām nozīmīga klauzula, un mums, e, protams, tas ir jāinterpretē pareizi. Tādā veidā tiek izvērtēti Eiropas Savienības lēmumi, ņemot vērā sociālos notikumus Eiropas Savienībā. Un EPSCO mēs piedāvāsim komisāra ziņojumu par 9. panta interpretāciju un par šīs klauzulas iespējām. Protams, mums ir jādomā arī par augstāku caurskatāmības līmeni. Es domāju, tas nāk par labu sociāla, Eiropas sociālajiem modelim. Eh, tika uzdoti daudzi jautājumi, un es centīšos pieskarties visiem, kas ir saistīti tieši ar manu pārziņu. Tātad. Uh, par uh, nodarbinātības kvalitāti, par darbvietu kvalitāti. Mēs par to esam ļoti daudz apspriedušies. Tātad slavenais trīsstūris uh, eh, Lisabonas stratēģijas ietvaros arī nodarbinātības kvalitāte bija viens no galvenajiem stūrakmeņiem. Varbūt, ka mēs esam no, to nedaudz zaudējuši no acīm, ņemot vērā to, cik mēs toreiz bijām optimistiski noskaņoti, cik daudz cerību mēs lolojām. Un patiešām. tiešām Mēs esam vēl ļoti attālināti no šiem mērķiem. Bet uh, mums nevajadzētu domāt tikai par eh, darbību tādā tuvākā nākotnē, ir jādomā arī plašākā mērogā. Mums ir jādomā par nodarbinātības kvalitāti un jāpadomā par sociālo aizsardzību. Es domāju, ka mēs varam pie tā ļoti labi strādāt un Eh, sociālā aizsardzība eh, var palīdzēt cīnīties pret nabadzību, un mums ir jāņem vērā tās sabiedrības grupas, kas ir visvārīgākās. Un mums ir jāparūpēs par kvalitatīvām darba vietām, un, eh, protams, neaizmirsīsim to, ka dalībvalstīs situācija ir atšķirīga. Ir jānodrošina šī Eiropas Savienības pievienotā vērtība, un Eiropas Savienības ietvaros mums tas ir jāizstāv. Eh, novembrī ir paredzēta sociālajai aizsardzībai veltīta konference, un mums, protams, ir jāsaprot, kā uztvert šos principus. Tā tad ir jārunā par sociālo solidaritāti un par pievienoto vērtību Eiropas Savienības līmenī. Un septembrī Būs arī uh, pensiju konference, tā norisināsies divas dienas. Priekšsēdētājs kundze, es vēlējos arī savu kolēģi un savu vispašas vārdā pateikt, ka mēs vēlamies eh, uzaicināt parlamentu pārstāvjus uz šo konferenci. Tas ir patiešām ārkārtīgi saistoši, bet uh, tas ir nozīmīgi arī mums. Tālāk par sociālajiem vispārējais nozīmes pakalpojumiem. Es vēlējos jums pateikties par to, ka jūs piedalījāties Beļģijas seminārā. Tas bija tiešām ļoti intriģējoši. Tālāk. Mums ir vairāk dienesti. De, de marché public et qui risque finalement d'orienter les opérateurs vers l'objet. Mums ir dienesti, kas ir jāiesaista, un mums ir pakalpojumi. Protams, ir jārunā par ekonomiskajām interesēm un ir jāgarantē arī brīva eh, pakalpojuma kustība. Uh, Protams, ja tie e, nav ekonomisks intereses pakalpojumi, tad e, tie ir jābalst uz Eiropas Savienības normām. Jūs minējāt 14. EK līguma pāntu. Jā, tas ir pamatoti un kā mēs to interpretēsim, ko darīs Beļģijas prezidentūra. Bija tehniski semināri, EPSCO konference, mēs runāsim par kvalitā, darba, kvalitatīvu darba vietu hartu un komisija pie tā strādā. Tālāk par juridisko ietvaru. Mums ir nepieciešams vienots ietvars attiecībā uz vispārs, no, vispārreiz nozīmes sociālajiem pakalpojumiem. Bet mēs varam arī darīt sekojošo. Ja mēs runājam par Eiropas Savienības uh, dokumentiem, kur tiek runāts par vispārreiz nozīmes sociālajiem pakalpojumiem, mums tos vajadzētu papildināt arī ar uh, zināmām juridiskām detaļām. Protams, mums ir jāvirzās uz priekšu. Pašreizējā situācija varētu novest pie tā, ka vispārreiz interesi sociālajie pakalpojumi varētu tikt iedragāti. Tālāk minimāla ienākuma, minimālās algas. Vous devez savoir que la présidence Ļoti nozīmīgs jautājums. Jums ir jāzina, ka Bēļģijas prezidentūra uzskata, ka ir jānosaka konkrēts ietvars minimālajiem ienākumiem. Tad, kad eh, pagājušajā nedēļā norisinājās neformālā EPSCO padoma, mēs arī par to apspriedāmies, jo minimālie ienākumi uh, ir no svara, lai cilvēkus varētu labāk iesaistīt darba tirgū, lai viņiem varētu piedāvāt labākas nodarbinātības iespējas. Mēs lūdzām dalību valstīm noteikt konkrētas vadlīnijas, kopīgas vadlīnijas eh, šo minimālo ienākumu iz, pie, priekšlikumu izstrādēji. Uh, Mums ir jābūt ļoti vaisirdīgiem, visi to neustvēra ar lielu sajūsmu, bet jūsu komiteja ir patiešām daudz darījusi lietas labā, un, protams, uzklausot man uzdotos jautājumus, es varēju saprast, ka šeit arī pastāv liela viedokļa dažādība, un padomē situācija ir līdzīga. Dalība valstis uzreiz nepiekrita tam, ka būs noteikti kopīgi kritēriji, vienot kritēriju šādiem minimāliem ienākumiem, bet viņas piekrita, apmainīties ar paraugu praksi. Protams, mums vēl ir tāls ceļš ejams, bet mēs nedrīkstētu ļaut sev laupīt drosmi. Jūs arī pie tā ļoti aktīvi strādājāt, priekšsēdētais kundze, jūs uh, man atgādinājāt, ka jūs arī balsojāt par Figueiredo kundzes sagatavoto ziņojumu, un tagad uh, ir paredzēts balsojums septembrī. Beļģijas prezidentūra par to uh, runās arī ministru konferencē, tātad par minimālajiem ienākumiem. Un vēl dažas piezīmes. Ir desmitā vadlīnija, es arī to atspoguļoju savā prezentācijā. Desmitajā vadlīnijā ir runāts par minimālajiem ienākumiem. Šī vadlīnija piedar pie nodarbinātības politikas vadlīnijām. Tur ir runāts arī par piekļuvu veselības aprūpas pakalpojumiem, minimālais ienākums. Uh, Eh, piekļuva citiem pakalpojumiem. Un šāda piekļuva ir jāgarantē visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, piemēram, um, nodrošinājums ar gāzi un tā tālāk. Tas eh, desmitā vadlīnija piedāvā tādu jaunu pieeju Eiropas Savienības līmenī. Un eh, ar, uz šīs nots arī vēlētos uh, beigt savu izklāstu. Tātad desmitā vadlīnija uh, ieskicēja tādu kā ceļa karti jaunai koordinācijai sadarbībai Eiropas Savienības līmenī, un, protams, Eiropas parlamentam ir jāveic savs darbiņš, lai varētu labāk saskaņot savus aktivitātes ar padomis un komisijas veikto. Protams, mums ir jāparūpējas par to, lai visi šie centieni tiktu apkopoti, lai tie veidot vienu veselu, un mēs uh, tad varētu labāk virzīties uz priekšu. Protams, šis jautājums ir ļoti jūtīgs, tāds uh, kutelīgs. Un vēl priekšsēdētais kundze par darba ņēmēja direktīvu. Tie ir darba ņēmēji, kas strādā kādā citā Eiropas Savienības dalību valstī, nevis savā izcelsmes valstī. Dardēna kungs par to runās. Ka... Žieg... Dardēna kungs turpina tā tad par uh, privilēģiju pārnesi, par pensiju tiesību pārnešanu. Ja mēs runājam par pensijām, uh, jāatzīst, ka komisāra kungs eh, runāja ļoti pareizu valodu savā zaļajā grāmatā. Nu, tā ir ļoti tipiska problēma, par ko mums ir jāapspriežas. Man gan ir jāpiemetina, ka padome šeit norāda uz subsidiaritātes principu. Mēs eh, šo tematu nevaram aplūkot tikai kā kaut kādu blakus tematu. Uh, Ir tādi uh, cilvēki, kas strādā citā dalību valstī, un ir cilvēki, kas ir ļoti mobili, kam ir ļoti bieži jāceļo, lai varētu veikt savus darba pienākumus, piemēram, zinātnieki un pētnieki. Ņemot vērā laikus, kuros dzīvojam, pensiju sistēmas, dalību valstīs protams, ir pakļautas konkrētām vadlīnijām, ir 2007. gada direktīva, kur ir noteikti minimālie mehānismi, lai pensiju tiesības varētu pārnest, eh, lai tās varētu deleģēt, bet eh, tas joprojām nav īstenots par 100% un to nevarēs darīt, pirms nebūs absolūts vienošanās padomē. Mums vajadzētu atrast tādu risinājumu, kas būtu mm, par labu visiem, kas nāk par labu visiem, arī šiem mobilajiem darba ņēmējiem Eh, tika eh, ierosināts tāds interesants priekšlikums, proti, ka varētu izveidot tādu Eiropas pensiju fondu, eh, kuru varētu izmantot cilvēki, kas ļoti daudz ceļo darbi ietvaros, piemēram, arī pētnieki. Un tas ir ļoti labs priekšlikums, un komisija veica pētījumu, vai šo Eiropas pensiju fondu patiešām varētu ierīkot, lai no tā varētu izmaksāt pensijas, piemēram, pētniekiem, kas daudz, kas ļoti bieži maina tātad geogrāfiskās vietas. Es uzskatu, mums noteikti ir jāmēģina spērt soļus priekšu, un komisāram ir taisnība, kad viņš par to aktīvi runā un eh, piemin arī virkni citu jautājumu. Vēl tika uzdots kāds jautājums. Es arī apzinos, ka tas viss ir ļoti sarežģīti. Ir depensions. J'ai toujours dit que, avant tout, Kā mēs varam labāk risināt visus ar pensijām saistītos jautājumus nākotnē? Īstenībā tas ir svarīgākais jautājums. Es esmu teicis, ir jārunā par valsts finansēm, par krīzi. Nu, vai jums eh, tas patīk vai nē, bet globālā sociālā nodrošināšanas pārvaldība, protams, ir saistīta arī ar pensiju finansējumu. Nu, ja jūs dzīvojat um, finanšu krīzes apstākļos, ir skaidrāks par skaidru, ka mums ir e, jārunā par e, ļoti daudziem dažādiem elementiem. Jā, bet tas ir sarežģīts jautājums. Vienmēr, kad e, kāds bezdarbnieks iekārtojas darbā, tas nozīmē, ka uz vienu cilvēku gadā tas izmaksā 18 tūkstošus eiro. Uh, Un, ja, piemēram, ir ekonomiskā krīze, tad kolēģiem, kam vajag finansēt sociālo apdrošināšanu, nākas cīnīties ar grūtībām, un tad eh, es gribētu, lai onkolīgas skundze man iedod 20 miljardus, lai varētu finansēt pensijas. Nu, tas ir ļoti cieši saistīts, dažādas politikas jomas ir ļoti cieši saistītas eh, un tās eh, savīs kopā. Jā, nu, Bēļģijā arī par to noteikti ir jādomā. Ko mēs vēl esam Beļģijā pieredzējuši? 65 gadi pensionēšanās vecums. Bet kas notiek patiesībā? Bet īsnībā ir tā, ka cilvēki jau 60 gados dodas pensijā. Tā notiek Beļģijā, tāda ir realitāte, un, protams, tā ir milzīga problēma. Mēs apgalvojam, ka vajadzētu uh, garantēt, lai cilvēki neiet ātrāk pensijā. Tātad 65 gadi ir uh, šis absolūtais vecums. Mēs vēlamies, lai cilvēki varētu vēl ilgāk palikt darba tirgu, lai viņiem nenāktos doties pensijā jau 60 gadu slieksni sasniedzot. Un bija arī ziņojums par uh, novecošanos un par to, ka būtu labāk, ja cilvēki varētu strādāt vēl 2-3 gadus ilgāk. Un uh, tagad rodas jautājums, kā, visu, kā to visu īstenot, kā to veikt. Mēs, protams, mēģināsim uh, izstrādāt dažādus stimulus, ja mēs teiksim, ka, piemēram, ja cilvēks uh, dosies pensijā nevis 60 gados, bet 61 gadu vecumā, tad uh, viņš saņems augstāku pensiju, nu tā tad tā būs laba motivācija strādāt ilgāk. Cik uh, veiksmīgi varētu būt šie mehānismi? de revenir sur des systèmes tels que la. Tātad, cik veiksmīgi varētu būt šie pasākumi? Mums, protams, ir jāpadomā par agrīno pensionēšanos. Ir cilvēki, kas jau 50 gadu vecumā beidz strādāt. Un kā šis cilvēks varētu darba tirgu palikt vēl ilgāk, kāds 2-3 gadus. Piemēram, viens uh, dodas pensijā 60 gadu vecumā, un kāds cits dodas pensijā jau 50 gadu vecumā. Es domāju, ka Beļģijai noteikti ir uh, vairāk jāapspriežas, Beļģijai vairāk jārunā par šo agrīnās pensionēšanas problēmu. Es esmu uh, sapratis, ka uzņēmumi arī cīnās ar problēmām, bet tas ir tikai viens elements, ko mēs varam šeit minēt ir, tas ir tāds apjomīgs jautājums, pie tā vienmēr ir jāatgriežas un nav iespējams saglabāt pasrežējo pensiju līmeni, sociālo pabalstu līmeni, tad, ja sabiedrība kļūst aizvien vecāka, un tas ir jāņem vērā. Paldies par uzmanību. Un Tagad Delizē kungs, paldies, paldies par visām izteiktajām piezīmēm. Un man radās iespējas, ka tomēr eh, pastāv tāda liela viedokļu saskanība starp Beļģijas prezidentūru un Eiropas parlamentu. Nu, jā, ir tādas maziņas viedokļa atšķirības, dažādas nianses, bet ja mēs runājam par galvenajiem mērķiem, piemēram, kas attiec uz cilvēkiem ar invaliditāti, uz sociāli vārīgākajām sabiedrības grupām, nu, es domāju, ka šeit mūsu mērķi ir gandrīz identiski. Um un, un protams, ka es esmu, ka fer, es ka... Ja mēs runājam par invaliditāti, mums ir jāratificē eh, un ANO vienošanās. Mēs eh, noteikti veiksim spiedienu uz dalību valstīm. Nav jau tā, ka mums tas ļoti patiktu, bet eh, šī vienošanās ir milzīgs solis uz priekšu. Un tas varētu arī veicināt sabiedrības attīstību jūs redzēsiet cilvēkus ar invaliditāti, un jūs būsiet pie viņiem pieraduši. Viņi būs cilvēki, pilsoņi ar tādām pašām tiesībām kā visiem pārējiem. Mēs vēlamies, lai dalībvalsts šo vienošanos ratificē un, protams, arī īsteno, jo ratificēšana ir tikai atspērienu punkts, tas ir pats ceļa sākums, nevis finišs. Un es vēlējos pateikt, ka ir divas valstu kategorijas Eiropā. Tā tad ir tādas, kas šo vienošanos ir ratificējušas un apgalvo, ka to pēc iespējas ātrāk īstenos, un ir valstis, kas to mēģina īstenot un pēc tam e, to ratificē. Nu, īstenībā varbūt tā nav pat aplamākā pieeja. Tālāk e, ir jābūt šim e, uzvedības kodeksam, ir jāturpina tā īstenošana visā Eiropas Savienības teritorijā, lai mēs varētu arī. E, Uh, īstenot uh, prasības par minimāliem ienākumiem. Protams, arī valdībām ir jāsadarbojas, ir jāparūpēs, lai cilvēki ar invaliditātiem varētu iekļūt uh, ēkās, lai viņi varētu baudīt dažādus pakalpojumus, lai viņi varētu iekļūt autobusā. Un tad, par to jāparūpēs, lai cilvēki ar visu veidu invaliditātiem varētu baudīt šādas privilēģijas, kas pienāks citiem. Ja mēs runājam par. Uh, iestādēm varbūt tām vajadzētu attīstīt citu paradigmu. Nu jā, varbūt runāju pārāk ilgi. Ja mēs runājam par nabadzību, protams, tas ir ļoti sarežģīts fenomens. Nav tādas burvinūjiņas, ar kuras mājien mēs varētu atrisināt pilnīgi visas problēmas. Mums ir nepieciešams saskaņot līdzsvaroti mērķi, 25 miljoni šādu lēmumu pieņēma padomu 17. jūnijā, bet mums ir ļoti daudz mērķu, mums ir jāizstrādā konkrēti instrumenti, lai varētu uh, saprast, kāda ir šī situācija, un es varu piekrist Loritei Onkalinksai runājot par septiņām paplašinātajām vai pagarinātajām mērauklām, ko mēs mēģinām izmantot. Nu, īstenībā man ir tik daudz sakrājies, ko teikt, es nezinu, vai es paspēšu to visu pateikt. Bērnu nabadzība daudz par to runāja, un otrajā, trešajā. Uh, septembrī būs konference, un šajā konferencē mēs vēlamies arī uh, paust ieteikums attiecībā uz bērnu nabadzību, un, protams, runāsim arī par bērnu tiesībām, un vēlamies izveidot tādu pieeju, kas ir daudz šķautņaina, jo ir jārunā par veselības aprūpi, par izglītību. Šajā ieteikumā būs iekļauti četri aspekti, un mēs tos izdosim Beļģijas prezidentūras noslēgumā. Paldies! Et, uh, Nē, jūs nenājat par ilgu, tas bija ļoti īsi un kodolīgi, vienkārši perfekti. Sirsnīgi paldies jums visiem. Mēs jums vēlam labu prezidentūru. Mēs zinām, ka šī prezidentūras laiks ir ārkārtīgi satraucošs. Eh, tur var izklāstīt savu viedokli, bet tas ir liels izaicinājums. Un, protams, eh, savu pašas priekšstatus ir vienmēr jāpanāk arī, lai kolēģi jūs atbalstītu. Labu veiksmu, paldies! Chers collègues, je vous propose. Cienījamie kolēģi, tagad eh, es ieteiktu, mēs, lai pārietu 9. punktā darba kārtībā, un tas ir balsojums par arī eh, kunga ziņojumu, viņš mums pats tagad nav klāt. Arī kungs, kur jūs esat? Mēs jau nevaram balsot par ziņojumu, un viņš nemaz nebūs klāt. Nu labi, par ziņojumu, Eurī kunga ziņojums, par uh, vadlīnijām nodarbinātais politikas pasākumos dalību valstīs. Par to ir arī divi atzinumi. Nodarbinātības komitejā un uh, sieviešu tiesību komitejā. Ekonomikas komitejā un sieviešu tiesību komitejā. Lūdzu, nerunājiet tagad privāti Kā bija kompromiss? Kurš ir par to? Pret atturas pieņemts. Pēc pirmā, otrā panta, otrais A. 143. Kurš par pret? Atturas. Norādīts. 133. Par pret atturas pieņemts. 136 par, pret, atturas pieņemts. 135. Kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. Vadlīnija 7. 7. Kompromisa priekšlikums L par pret atturas pieņemts. Tālāk, kā papildinājums, devītais no sieviešu komitejas, kurš par pret atturas norādīts. Septītā vadlīnija M kompromiss. Tur ir papildinājums. Kurš ir par kompromisu? Pret atturas. Šis kompromiss ir pieņemts. Tālāk pārējām pie 142. grozījums. Kurš par? Pret atturas Norādīts. Tālāk 146 par pret atturas norādīts. Kompromiss N par pret atturas pieņemts. Kompromiss O par otro daļu septītajā vadībā. Kurš par pret atturas? atturas pieņemts. Tālāk pārējām pie desmitā no sieviešu komitejas kā papildinājums. Kurš par? Tad tā jau devītā lapus tagad, kur mēs esam. De, devītā lapuse. Par septīto vadlīniju papildinājums. Desmitais punkts no sieviešu tiesību komitejas. Kurš par? Pret? Man liekas, tas ir norādīts, bet uh, drošības pēc uh, pārbaudīsim. Paraudzīsimies, vai visiem ir kartas līdzi. Sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Vai jums visiem ir kartas līdzi? Beidzam balsot. 20 pret 27 skaidri noraidīts. Septītā vadlīnija par uh, nu, virsrakstu grozījums. 229, tur nav jābalso. Tālāk, atkal par septīto vadlīniju. 183, Ovīr, kurš par? Pret? Jūs ne, nebalsot skaidri vēlreiz, ja mēs no trīs, kurš pār? Pret. Atturas. Skaidri pieņemts. 105 ir atsaukts. Tātad kompromiss P. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk mēs varam pāriet pie grozījuma 203 tagad. Štēnrukas kundze. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 204. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 12. No sieviešu komiteja. Par. Pret. Atturas norādīts. Tagad mēs varam pāriet pie kompromisa Q. Nē, es atvainojos. 214. Tūrunēnas kundze. Kurš par? Pret. Aturas. Norēdīts. Tālāk. Grozējums 215. Tas, kurš pār? Pret. Atturas. Norādīts. 216. Kurš pār? Pret. Atturas. Man liekas, tas ir pieņēmis, bet tas ir jāpārbauda. Tātad par 216 sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. 27 pret 22 pieņemts. 217. Kurš par pret atturas pieņemts? 218 tagad. Kurš par pret atturas pieņemts? 8. vadlīnija. Kompromiss Q. Kurš par pret atturas pieņemts? Otrais, astotie vadlīnija, kompromiss R, kurš par pret atturas. Atvainojos. Jā, e, tagad mēs balsojam par kompromisu. Nē, es atvainojos. Saka priekšlēdētāja, paldies par to, ka norādījāt kā papildinājums. Ekon uh, komiteja, kurš pār? pret atturas norādīts. Tagad mēs varam pie ēra pāriet. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Pēc otrā paragrāfa vadlīnijā 8. 200. 48. Štainrupas kundze un Kristēsen kungs. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 21. Atkrīt. 244. 245 ir atsaukti. Tagad mēs varam pāriet pie. Pie sekojošiem. Tie pārējie ir atkrīt, jo to nosacīts kompromiss. 251 turienes, ko citu, kurš pār? 251. Pret Man liekas, tas ir norādīts, bet labāk pārbaudīsim. Tātad 2, 5, 1. Vai nobalsojāt? Tagad beidzam balsot. 21 pret 28 patiešām norādīts. 2, 5, 2 referents, kurš par pret atturas pieņemts. 253 Serkas kungs, kurš par pret? pret, atturas pieņemts. 254 par, pret, atturas norādīts. 218 a été. 218 ir pieņemts. 24 atkrīt. Tieši tāpat 265 un 266 un 267 un 28 no ekonu komitejas. Tātad mēs varam pāriet pie, pie 268. grozījuma Erikungs. Kurš par? Pret. Atturas. Tas ir jāpārbauda. Bet man liekas, tas bija pieņemts. Sākam balsot. 2, 6, 8 tiek pārbaudīts. Sākam balsot. Beidzam balsot. 23 par. Patiešām. Ko es teicu? Nu, bija kurā gadījumā norēdīts. 269. Štainrukas kundze un pārējie. Kurš par? pret atturas pieņemts. 270 referents. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Nu labi, to es pārbaudīšu vēlreiz. 270 pārbaudām. Sākam balsot. Visi nobalsojāt, beidzam balsot. 25 pret 21. Jā, jums taisnība. Tas ir pieņemts. Jūs piektais ir atsaukts. Tagad balsojam par kompromisu S. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tagad mēs varam pāriet pie 271. Tas ir papildinājums. Tas 20 ar apusē jāskatās. Vidū. Es teicu Tomas Mans, bet es pārteicos. Tur ir liela koalīcija, ko es piesaucu. Tomas Hendels īstenībā par viņa grozījumu ir runa un Cimeras kundze un Le Jarik 271. Referents ir pret, to es gribēju vēl piebilst. 271. Kurš par? Kurš pret? Atturas norādīts. Tagad balsojam par 29. no Ekon, kurš par pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudīsim manis pēc. Pārbaudīsim 29. ekonu komiteju. Visi nobalsojāt, beidzam balsot. Jā, es tiešām ļoti jauku pret jums esmu. Mēs sāksim visu no sākuma. Sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? koordinatoriem ir eh, jādod skaidrs zīmes. Ja kaut kādas neskaidrības, tagad nobalsojiet visi. Es pati nemaz nenobalsoju. Tagad patiešām visi nobalsojām. 26 pret 22. Patiešām pieņemts. 20 no sieviešu komitejas arī kā papildinājums. Kurš par? Pret atturas norādīts. 29, kurš par pret atturas pieņemts. Tālāk mēs pārējām pie grozījuma 293 tur un par pret atturas norādīts. 294, kurš par pret atturas norādīts. Apsvērums 1, 28 grozījums, Tomas Hendels, kurš par pret atturas norādīts. Tālāk. Apsvērums 1a Pirmais sieviešu komiteja par pret atturas. Tālāk A kompromis par pret atturas. No, pieņemts. 31 Štainruks kundze par pret atturas noraidīts. Otrais no sieviešu komitejas par pret atturas noraidīts. Trešais no sieviešu komitejas par pret atturas pieņemts. Ceturtais apsvērums, 33. grozījums Tomas Hendels par, pret, atturas, noraidīts. 34. Figuredo par, pret, atturas, noraidīts. 35. Raptikundze par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss B, kurš par, pret, atturas pieņemts. Tā mēs varam pāriet pie 5. apsvēruma, 40. apsvērums, kurš par pret. Man liekas, esmu norādījis, bet pārbaudīsim. Tātad 40. grozījums, kāp nav, kā kungs. Sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Ba beidzam balsot. 31 pret 14 ļoti skaidri pieņemts. Kompromiss C. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad balsojam par 43. Kurš par? Pret. Vēlreiz no sākuma. 43. Omen Ruitena. Kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. 7. apsvērums. D kompromis. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Ceturtais. Ekon komiteja. Kurš pār ceturto? Pret atturas. Pieņemts. Astoties apsvērums kompromis E. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Ceturtais punkts no sieviešu komitejas. Kurš par pret atturas norādīts? Astotais A, F kompromiss par pret atturas pieņemts. Tālāk. Astotais B, 69 par pret atturas norādīts. Kompromiss G, kurš par pret pret atturas pieņemts. Sestais no ekon komitejas, kurš par pret atturas noraidīts. Sestais no sieviešu komitejas, kurš par pret atturas noraidīts. Apsverums 77. kurš par pret atturas atturas. Nu, to pārbaudīsim. Tātad 77. grozījums. Sākam balsot. Visi nobalsojāt, beidzam balsot. 70, 27 pret 22 eh, pieņemts. Tagad pārējām pie 78. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Desmitais apsvērums. Kompromis. H. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Līdz ar to mēs varam pāriet pie 11 apsvērumu kompromiss I. Referents. Referentkungs, lūdzu, jums vārds. Jā, paldies. Az mindössze nyelvi... Ö, ö. Tātad tāda gramatiska korekcija viens sekundi, tātad. Es meklēju tekstu, cīnās pret, tātad cīnās pret, pēc find, against, against segmentation, against, cīnās pret segmentāciju. Tur vajadzētu būt vārdam pret Līdz ar to teksts būs skaidrāks. Liberāļi mums norādīja un paskaidroju šo, bet tas ir, nu, valodas jautājums. Tā cīnās pret, nevis apkaro, bet cīnās pret būtu labāk. Tad pēdējā daļā kompromisā tas ir. Devītajā rindiņā no beigām. Apkaro segmentāciju. Pēc against segmentation. Tas drīzāk ir tāds valodas vai redakcijas eh, grozījums. Tur neviens droši neiebildies pret to. Balsosim tagad par kompromisu I grozītajā variantā, kurš par pret atturas. Šis kompromiss ir pieņemts. Tālāk mēs pārējām pie simts, grozījums simts, Turunens kundze un Kornelisena, kā papilnis, kurš par pret atturas noraidīts. Septiņi no sieviešu komitejas. Kurš par? Pret atturas noraidīts. U kompromiss. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Apsvērums. Grozījums 106. Svitrojums. Kurš par? Pret atturas noraidīts. 107. Kurš par? Pret atturas. Pieņemts. 108. Par to ir vienošanās. Kurš par? Pret atturas. Pieņemts. 12. Ekon komiteja. Vienošanās divi. Kurš par? Pret. Jūs mums nebalsojat vairāk. 12. niekam komitejas, kurš ir par? Lūdzu, kā ir pacelt roku, kurš pret? Atturas. Pieņemts. 110 ir atsaukts. 13. kompromisa J. Kurš ir par? Pret atturas. Pieņemts. Nu, labi. Tagad 14. Ekonu komiteja. Bon, allez, on va... Labi, tagad mēs balsojam par 14 no ekon komitejas. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 13. grozi, uh, apsvērums T, kompromiss par, pret, atturas. Pieņemts. Mēs varam tagad pāriet pie 119. Kurš par? Pret, atturas. Pieņemts. 115. par pret atturas pieņemts. Pēc 13. apsvērums 117. Kurš par pret atturas norādīts. 14. apsvērums 120. grozījums. Kurš par? Tagad uh, priekšsēdētāji vēlreiz teica Tomas Manis un nevis Tomas Hendels. Nē, nav domās Tomās Mans, bet Tomās Hendels. Viņš ir iesniedzis grozījumu. Labi, Tomas Hendels. 120. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 121. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Tālāk. 123. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 15. apsvērums 124, kurš par pret atturas pieņemts. 125 par to vienošanās Tomas Hendels, kurš par pret atturas pieņemts. 16. apsvērums 127, kurš par pret atturas noraidīts. 129. Hendelkungs, kurš par? Pret. Atturas norādīts. 128. Papakis, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Apsveram 17, ekon 19, kurš par pret atturas pieņemts. Tālāk. 130, Hendekungs, kurš par pret atturas pieņemts. Tālāk mēs varam pāriet pie šī balsojuma noslēguma elektroniski balsosim par visu ziņojumu projektu. Sākam balsot! Vai visi ir nobalsojuši? Kāds vēl laikam nav nobalsojis, nu tad lūdzu, tagad esam beiguši. Balsot 40 pār 20 pret 7 atturās. Tagad uh, leģi, uh, rez, likumdošanas rezolūcija, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Čaba, vai jūs negribat balsot? Beidzam balsot. 40 pār, 2 pret, tāpat, un es apsveicu tātad mūsu referentu. Tagad sāksim par balsot par Elizabetes Šrēters pašiniciatīvas ziņošu, ziņojumu par jaunas ilgspējīgas ekonomikas nodarbinātības potenciālu, darbietu potenciālu. Tur ir pieci atzinumi no Ekon, NV, sieviešu, ITRE un reģionālās uh, komitejas. viesraksts pirms pirmā punkta ir 22. grozījums, esējā kundze sākam balsot, eh, eh, kas ir pār, kas ir pret, atturās, noraidīts. Pirms pirmā pu punkta ir NV komitejas pār, pret, atturās, noraidīts. NV1 pār, Labi, pārbaudam. Trešo NV sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 26 pār 22 pret. Jums bija taisnība pieņemts. Pirmais NV pārpret atturās skaidri pieņemts 11. reģionālā pārpret atturās pieņemts. Labi, varam pārbaudīt elektroniski. NV11 sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot? 27 pār 20 pret, skaidri un gaiši pieņemts. Tad ekonomikas komite, monetāra lieta komitejas divu grozījumu. Sāksim, tad balsojam par pirmo uh, konkurojas pārpret, atturās pieņemts. Pēc pirmā punkta 25 NV pār pret atturās noraidīts Pirmais ekon par, pret, atturās, pieņemts. 21. envī par, pret, atturās, pieņemts. 1 etra par, pret, atturās, pieņemts. 33. mana kunga par, pret, atturās, pieņemts. 11. ekon par, pret, atturās, pieņemts. 2. paragrāfs, e kompromis par, pret atturās pieņemts. Pēc otrā punkta BB kompromis par pret. Nu, pārbaudīsim. BB kompromis. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 20 pār 26 pret kompromis BB nav pieņemts. Otrais punkts 25. grozījums pār pret. Divdesmit piec, es pārtraucu atvainojiet pār 25. pret atturās noraidīts. 29. grozījums par pret atturās noraidīts. 3. Eh, F kompromiss par atturās eh, pieņemts. 5. 3. punkta otrā daļa 6. punkta komisijas E, pār pret atturās noraidīts pēc trešā punkta. 21. itra komitejas grozījums pār pret atturās pieņemts. 8. NV pār pret atturās labi pārbaudam. 8. NV komitejas grozījums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 21 pār, 25 pret. Nav pieņemts. 9. no tās pašas komitejas pār, pret, atturās, noraidīts. 10. no tās pašas komitejas pār, pret, atturās, noraidīts. 19. no tās pašas komitejas pār, pret, atturās, noraidīts Noraidīts. Pieņemts, piedodiet. Ceturtais punkts. G kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. Pēc ceturtā punkta. Otrais MV komitejas grozījums par, pret, atturās, noraidīts. Ceturtais no tās pašas komitejas par, pret, atturās, noraidīts. 20. no tās pašas komitejas par, pret, atturās, pieņemts. Piektais punkts, 38. grozījums, esējā kundzes grozījums pār, pret, atturās, pieņemts. Pārbaudam, labi, 38. grozījums. Sākam balsot par 38. Vai viss nobalsojuši beidzam balsot? 26 pār 19 pret divi atturās skaļi pieņemts. 39. Ludvigsons kundas, eh, eh, kunga par pret atturās pieņemts. 40. Eh, atsaukts. Tad H kompromiss piesaistā punktu, kas ir par pret atturās pieņemts pēc sestā punkta. Reģionālās uh, komitejas uh, 14. pārpret atturās pieņemts. Pēc sestā punkta pirmā daļa no 12. NV komitejas grozījuma pār pret atturās pieņemts. Pēc sestā punkta 44. Tomas man grozījums pār pret atturās pieņemts. Pēc septītā punkta Eh, Septis punkts kompromiss viens pār pret atturās pieņemts. Tad es saprotu tā, ka tā kā mēs esam pieņemši I kompromisu, mums mēs tagad balsosim par astoto ekon komitejas grozījumu. Ja neviens nepretojas, tātad astotais ekon pār pret atturās pieņemts. Astotais punkts. J kompromiss par pret atturās pieņemts pārbaudum. J kompromisu sākam. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 26 par 20 pret. Neviens neatturās pieņemts pēc 8. punkta. reģionālās komitejas, otrais par, pret, otrais punkts reģionālā komiteja par, pret, atturās, pieņemts. Pēc 21. punkta. Simt septītais grozījums. Pupaka kunga grozījums ar mutisko papildinājumu within existing programs, kas ir par pret atturās grozījums eh, grozītā veidā pieņemts. Pēc 21. punkta pupaka grozījums 108 pārpret atturās pieņemts. Pēc 8. punkta reģī komitejas sastais eh, pār pret atturās pieņemts 12. itre pār pret atturās pieņemts 23. itre pār pret atturās pieņemts 13. envī pār pret atturās pieņemts. Tagad ekon 10 pār pret atturās pieņemts 7. envī pār pret atturās pieņemts pieņemts 217. NV pār pret atturās pieņemts 73. plumba pār pret atturās noraidīts 9. punkts, kā kompromis pār pret atturās pieņemts pēc 9. punkta itre 4 pār pret atturās pārbaudam. Itre 4. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 38 pār 8 pret. Viens atturās skaidru un gaišu pieņemts. Piektais itres grozījums, ko var jau arī jau pieņem, kas ir pārpret, atturās pieņemts. Regija 13 pār, pret, atturās noraidīts 52 esajā kundzes pār, pret atturās pieņemts 53. tāpat autora pār, pret, atturās, laikam pieņems, bet pārbaudam, 53. Vai visi nobalsoši beidzam balsot? 26 pār 20 pret pieņemts. Ir viens mutisks grūzījums referent, kas jaunu nu, virsrakstu iesaka džaba potential for women and men in the new sustainable economy nav mm, nekāda iebilžu pret šo modisku grozījumu, kas ir pār, pret, atturās, nu, laikam noraidīts. Visi nav balsojuši, beidzam balsot. 25 pār, 21 pret. Pieņemts. Man likās tā droši, ka bija pret. Ja jūs gribat balsot bet, tad, e, pret, tad to vajag arī darīt elektroniskā balsojumā. Nu tā. Pirmais punkts pār FEM 1 atvainojiet pār, pret, atturās, pieņemts. A sieviešu komitejas kā piebilde vienai FM1 daļai, kas ir pārpret atturās pieņemts, četri sieviešu komiteja pārpret atturās pieņemts. Desmitais L kompromiss par pret atturās pieņemts. Tad tagad pēc desmitā punkta. Astoņi fem pār pret atturās noraidīts. 19 pār pret atturās noraidīts. 20 sieviešu komiteja pār pret atturās noraidīts noraidīts 6, pār, pret, atturās pieņemts 9, pār, pret, atturās pieņemts 11, tāpat komiteja pār, pret, atturās pieņemts 13, pār, pret, atturās pieņemts 14, pār, pret, atturās pieņemts 14 113 Ludvigsons par, pret atturās pieņemts. Lies raksts. Tas neatkrīt tagad. Sešdesmit četri esāja par, pret atturās pieņemts. Nu labi, pārbaudam, pārbaudam, 64. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. 23 pār 24 pret. Nav pieņemts. 11. punkts M kompromis par. Pret atturās pieņemts. 12. paragrāfs N kompromiss par pret atturās pieņemts. tagad pēc 12. punkta 24 itri pār pret atturās pieņemts. Pēc 12. punkta O kompromis par pret atturās pieņemts. 13. punkts 77. Uh, par svītrošanu pār pret atturās noraidīts 78 štērks pār pret atturās pieņemts 14. punkts P kompromis pār pret atturās pieņemts 15. Q kompromis pār pret atturās pieņemts pieņemts. Tagad pēc 27. punkta 136. grozījums pupakis par pret atturās pieņemts 16. punkts R kompromis par pret atturās pieņemts pēc 12. punkta 75. pupakis grozījums pār pret atturās pieņemts. 17. punkts 92. kretū kundzes grozījums pār pret atturās pieņemts. Pēc 17.93. grozījums pār pret atturās pieņemts. Pārbaudam 93. grozījumu, sākam balsot, bet jūs nebalsojāt. Tagad eh, beidzam balsot. 27 pār 20 pret pieņemts. Es kompromis par pret atturās pieņemts. Pēc trešā punkta. Par 35. grozījums pupakis ar H grozījumu. Ar šo mutisku grozījumu pārpret atturās pieņemts. ITRE komitejas 11. grozījums par pret atturās pieņemts. 18. punkts mums ir divi atsaukti grozījumi, tātad kompromiss T par pret atturās pieņemts. 19. punkts U kompromiss par, pret atturās pieņemts. Pēc 19. punkta ekon trešais grozījums par, pret atturās noraidīts. 20. punkts V kompromiss par, pret atturās pieņemts. Deviņdesmit divas viens eh, V kompromiss par pret eh, atturās pieņemts, X kompromiss par pret atturās pieņemts. Astotais regija par pret atturās pieņemts. Pirmā Regi komitejas otrā daļa pār pret atturās pieņemts. Piektais no tās pašas komitejas pār pret atturās pieņemts. 34 pupākis pār pret atturās pieņemts. Uh, itre 14 pār pret atturās pieņemts. 23. punkts Y kompromiss par pret atturās pieņemts. Deli un citu grozījums pārpret atturās noraidīts 117. Tātad 119. kretū kundzes grozījums, kas ir pārpret atturās pieņemts 27. punkts 120. grozījums esēja par pret atturās pārbaudam 120 esēja. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 26 pār 21 pret, skaidru un gaišu pieņemts. 121 pupākis par, pret, atturās, pieņemts. 25. punkts Z kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 124 grunī pupākis pār, pret atturās pieņemts. 127 pupākis pār, pret atturās pieņemts. 23 NV par, pret atturās pieņemts. AA kompromiss par, pret atturās pieņemts. Tad mēs tagad esam pie 135. pupāka grozījuma ar green mutisko grozījumu Sustainable pārpret atturās pieņemts. 22 NV pārpret atturās pieņemts. Pirmais citējums pārpret šeit ir atturās pieņemts. itre 2 pār pret atturās pieņemts. Otrais referents pār pret atturās noraidīts. Trešais esājā kundz svītrojums 17 citiem pār pret atturās noraidīts. Četri pret, pār pret atturās noraidīts. Piektais pār pret pārbaudam. Pārbaudam. Vai viss nobalsoši beidzam balsot? 25 pār, 22 pret, bet EPP varbūt ir pārskatījušies. Man mežģā smēle, jums balsojums, nu tad Lūdzu, neatkārtojiet to divreiz jau vienā balsošanas sesijā. Trīs bija skaidri, tagad pa ceturto. Esāja. Nesāksim visu no sākuma. Var plenērā arī labot nepieciešamības gadījumā. Ceturtais esāja. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot? 26 pār, 21 pret. Skaidri atbalstīts. Piektais esāja pār, esājas kundz. Vai ir iespējams arī trešo pārbaudīt? Nē, nav iespējams. Plēnērā pārbaudīsiet, ir par vēl. Es jau divreiz pārbaudīju EPP. Es nevaru, saka priekšsēdz, es viss pārbaudu. Es lūdzu pārbaudīt. Nē, jūs nedarījāt, es to nedarīšu, saka priekšsēd. Piektais es sāja par. Protams, es to darīšu, saka priekšsēde. Un es, jūs to ziniet. Piektais par, pret, atturās, pārbaudam. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 26 pār, 21 pret, pieņemts. 26. es sājies pār, 6. es sājies piedodiet pār, pret, atturās, pieņemts tāpat kā iepriekš. Itre, eh, eh, pirmais eh, pārpret atturas pieņemts. Trešais tās pašas komitejas pārpret pret, atturās noraidīts. Septītais referentes par, pret, atturās pieņemts. Tagad B apsvērums. Astotais Steinrukas par, pret, atturas pieņemts. C apsvērums. Devītais esājas ar mutisku grozījumu kas vēlas IPPC aizvietot ar Copenhagen Accord. Angliski teiktu tā, Copenhagen Accord. Nu, tad šādi grozītais devītais par, pret, atturās, pieņemts. Un tad pēc C apsvērumu ceturtais regī grozījums ar mutiskiem uh, gramatiskiem autoras grozījumiem pārpret atturās pieņemts. Pēc D apsvērumu desmitās omens roitens pār pret atturās pārbaudīsim. Desmitais Omenas Rūtens grozījums. Viss nobalsoši beidzam balsot. 25 pār, 22 pret pieņemts. Itre B grozījums pār, pret, atturās noraidīts. E apsvērums no pārbaudīsim. Tātad itre B sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Mēs balsojam par ITB grozījumu. Referenti ir pret. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 26 pār 18. Pret 3 atturās pieņemts. E apsvērums A kompromiss pār. Pret atturās pieņemts. Skaidri taču, saka priekšēdz. Nu, man jau gan likās skaidrs, saka priekšsēdi. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 28 pār 19 pret Tātad atbalstīts. E itra 10 par, prāt, atturās pieņemts, 14 atsaukts, B kompromiss par, pret, atturās pieņemts, pēc F apsvēruma 15. E kon. Tas pats kā nu pat sākuma, eh, par, pret, atturās pieņemts. F17 referentes par, pret, atturās noraidīts sieviešu B grozījums pār pret atturās pieņemts. C kompromiss pār pret atturās pieņemts. Pēc tam sieviešu F pār pret atturās pieņemts. FAM C pār pret atturās pieņemts. Sieviešu D pār pret atturās pieņemts pieņemts, sieviešu E pār pret atturās pieņemts, 21. kretū pār pret atturās pieņemts. Tad balsosim par rezu, visu tekstu kopumā ar elektroniski sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 43 pār, 1, un, 1 pret, 3 atturās. Apsveicam referenti. Un tagad pēdējais teksts, pa ko mums šo priekšpusdienu jābalso, Tomasa Hendela atzinums par sievietēm uh, sliktos darba apstākļos. Kas pārpret atturas noraidīts. 12. kas par pret atturs noraidīts. Pēc pirmā A13. grozījums Rotsūlī grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Hārkins kundze, vai mēs varētu balsot uh, dalīti par 14. grozījumu, bet tas jau ir pārāk vēl, saka priekšsēdētāji. Vai kādi ir pret to. Nu labi, ja neviens politiskajā grupā nav pret dalīt balsojumu par 14, tad politiskā grupa to var pieprasīt. Tātad dalību valstīm ir jāplāno un jāīsteno tādi pasākumi, lai varētu garantēt eh, sievietēm un jaunām meitenēm izglītību iesaist darba tirgu un it sevišķi piedāvājot īpašu atbalstu cilvēkiem ar eh, migrācijas vēsturi norāda, ka ir nepieciešams, lai sievietes pēc darba beigšanas, tad, kad viņas ir piedzemdējušas bērniņu, varētu aktīvi turpināt atgriešanos darbā. Paldies! Labi, turpina priekšsēdētāji. Tātad jūs vēlties pieprasīt dalītu balsojumu. Tātad pēc vārdiem par sievietēm, kas ir migrantes. Balsojam par pirmo 14. grozījumu daļu. Kurš ir par? par pirmo daļu. Pret atturas pieņemta. Tagad eh, pārējā teksta daļa. Tātad ka ir jāgarantē, lai tās sievietes, eh, kas ir pamatušas darbu eh, bērniņu dēļ, pēc tam var aktīvi integrēties atkal profesionāla dzīvē. Kurš ir par otro daļu? Alors,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 Sākam balsot elektroniski. Yeah, but after, uh, after maternity leave, you choose. <laughs> bon. Alors, le vote est clos. Beidzam balsot. 16 par, 11 pret, 19 atturējās. Nu, īsnībā tie, kas atturējās, uzvarēja. Tā bija otrā daļa. Pēc eh, neliela pārpratuma pieņemta. Tālāk otrais grozījums. Kurš par? Pret, atturas. Noraidīts. Sešpadsmitais. 16, saka priekšsēdētāji. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais, 17. Eh, grozījums par pret atturas pieņemts, 18, kas par pret atturas pieņemts. Trešais punkts, eh, kompromis grozījums A, kurš par pret atturas pieņemts. Goe politiskā grupa ir pieprasījusi Goe tātad pieprasīja, lai 23. grozījums šeit, lai tiktu pievienots, ka tas nav nosakts ar A kompromisu. Vai referents tam piekrīt? Nekādu iebildumu nav, tā tad 23. ir kā papildinājums kompromisam A, kurš par? pret, atturas, noraidīts. Nous en venons après le paragraphe 3. Pēc trešā punkta 24. Romēns Uitens grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Ceturtais punkts 25. Eh, sākam balsot, kurš par pret atturas noraidīts. 26. Kornelisens kundz, kurš par pret atturas pie, pieņemts. Pēc 4. punkta 27. plumbas grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 28. Kornelisena, kurš par pret atturas pieņemts. 29. Jotavas kundzes grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 30. plāmbas kundze, kurš par pret atturas pieņemts. 31. plāmba, kurš par pret atturas pieņemts. Sastais punkts, kompromiss grozījums B, kurš par pret atturas pieņemts. Septītais punkts, trīs eh, grozījumi par svītrošanu, 38, 39, 40, kurš par pret atturas pieņemti. 44. Tomas Mans eh, atsaukts, tagad 8. punkts. Uh, 45, 46, 47, 48, visi identiski par svītrošanas, kas ir par, pret, atturas, noraidīti. Jāpārbauda balsis no zāles. 4, 5, 4, 6, 4, 7 sākam balsot elektroniski par šiem grozījumiem. Vai visi kolēģi ir paspējuši nobalsot? Beidzam balsot. 27 balsis par, 20 pret, pieņemti. Et donc, nous en venons après le... Pēc 8. punkta 49. grozījums, kas Sinkungs iesniedz, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 50. Jotovs kundzes grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Apsvērums A, C kompromiss grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Pēc A apsvērumu trešais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss grozījums D. Piecas politiskās grupas to ir iesniegušas, kurš par pret atturas pieņemts. Pēc A apsvēruma Sestais grozījums iesniegus Ronzulī kundze ar mutisku grozījumu. Kurš par? Pret atturas pieņemts. A, apsvērums, septiņš, septītais grozījums, kurš par pret atturas a, noraidīts. Astotais grozījums. Tomēr jāpārbauda balsojums par septīto, saka priekšsēdētāju. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Vai visi kolēģi paspēja nobalsot? Beidzam balsot. 26 par 21 pret. Nu, mēs jau taču zināju, ka balsojums ir skaidrs, ka ir pieņemts. Astotais, kas par? Pret atturas. Nu, pieņemts ar skaidru balsu vairākumu. Devītais, kas par? Pret atturas pieņemts. Desmitais, kurš par? Pret atturas pieņemts. Tagad mēs balsosim par visu grozīto atzinumu. Tas būs elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Tu man api votē. Vai viss kolēģi nobalsoja? Beidzam balsot. 41 balss par, 6 pret, neviens kolēģis neaturējās. Hendela kungs, sveicu jūs! Monsieur Thomas Mann. Non. Hendel. ne jau mēn, manna kungs, Hendel kungs bija šī atzinuma autors. Tad uh, tiksimies šo